Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome. Labdien, dāmas un kungi. Sveicu jūs, atvainojos par kavēšanos, apsveicu ar atgriešanos pēc vasaras pārtraukuma un aicinātu pieņemt darba kārtību. Good. Uzskatām, ka darba kārtība pieņemt ļoti labi. Paziņojumi, kā parasti, gribēju jums tikai atgādināt, ka mūsu sanāksme tiek pārraidīta tiešsaistē un visas, eh, visi dokumenti ir pieejami IMCO mājaslapā. 13. un 14. jūlija sanāksmju protokoli tiks piedāvāti 6. septembrī, tas nozīmē, ka šobrīd tie vēl nav pieejami. Un nekādas jaunākās informācijas par trilogiem vai pasākumiem nav vēl pieejams. Nu, šķiet, ka vēl jāķeras pie darba. Ceru, ka visiem bijušas jaukas brīvdienas. Ziņojums par mehāniskajiem transporta līdzekļiem un tirgus uzraudzību ir pārcelts uz vēlāku laiku, tad nu uzreiz pārējiem pie prezentācijas no komisijas puses par komisijas priekšlikumu saistībā ar līgumiem par tiešais satura pār, pakalpojumu pārobežu pieejamību iekšējā tirgū. Tas ir saistīts ar refit pasākumu, uh, patērētāju aizsardzības direktīva, un šeit referents ir Paskal Aremon. Paldies tev, Paskal! Šeit gribētu jums tikai atgādināt, ka ir saņemtas vairākas vēstules no komisijas. Tas notika augustā. Un tajās bija iekļauti pielikumi par neoficiālo dokumentu par uh, atbilstību preču um, specifikācijām, tātad attiecībā uz tiešo pārdošanu, attālināto pārdošanu un arī tātad uh, papildus dati un dokumenti. Arī šī visa informācija ir pieejama mūsu mājaslapā un tādēļ došu vārdu Veronikai Malfredī no patērētāju aizsardzības un tirgus um, likumdošanas Uh, sadaļas komisijā, lai viņi mūs iepazīstinātu ar šiem pirmiem rezultātiem. Lūdzu, Veronika. Thank you so much, Erin. Let me wish uh, each of... Liels paldies priekšsādātāji. Gribētu vēlēt visiem jaunu darba sākumu. Un šodienas prezentācija, ceru, būs um, interesants uh, ievads. Uh, mūsu tālākajam darbam, darba vēl aizvien mums priekšā daudz, lai beig beigās mēs nonāktu pie laba rezultāta, pie labiem tiesība aizsardzības līdzekļiem patērētājiem, kas reāli darbotos, kas uh, nebūtu saistīti ar nesamērīgu slogu tiešsaistes tirzniecībā. Pārējiem pie nākamās prezentācijas slaida. Uh, Gribētu atgriezties pie tā, kādi ir mūsu rīcība politikas mērķi, kas ir mūsu priekšlikuma pamatā priekšlikumam, kas tika pieņemts 2015. gadā 9. septembrī. Uh, Tā, tas bija priekšlikumu kopums, pakotne. Pirmkārt bija direktīvas priekšlikums, kas nodrošinātu patērētājiem efektīvas tiesība aizsardzības līdzekļus attiecībā uz to, ja būtu kļūdains um, digitālais saturs, kas nedarbojas. Tajā pašā laikā mēs uh, piedāvājam pārskatīt uh, patērētāju aizsardzības direktīvu attiecībā uz taustāmu materiālu priekšlikumu tiešsaistes tirzniecību. Kādēļ mēs koncentrējamies tieši uz digitālo lietu pusi? Tas ir tādēļ, ka mūsu darbā, kas ir saistīts ar digitālā vienotā tirgus stratēģijas izstrādi, ļoti skaidri izkristalizējās, ka šis ir, šī ļoti svarīga mūsu ekonomikas daļa, kur ir milzīgs potenciāls un neieguldot pārā, pārmērīgus mm, centienus, mēs varam lielā mērā veicināt izaugsmu. Tajā pašā laikā, sagatavojot šo priekšlikumu, kļuva pilnīgi skaidrs no visām iesaistītajām pusēm, tātad uzņēmumi, patērētāju organizācijas, valsts iestādes, ir, ja vien tas iespējams, nepieciešams nodrošināt identiskus tiesību aizsardzības līdzekļus tajos gadījumos, kad um, patērētāji iegādājas preces, pakalpojumus gan tiešsaistē, gan reālajā dzīvē, un tad jau tad komisija aplēmās, uh, apņēmās strādāt pie likumdošanas uh, procesa, kas ļaut mums nodrošināt papildus datus par to, kā esošā patērētāja aizsardzības direktīva ir piemērojama šāda veida tirzniecībai, īpaši koncentrēties uz to, kādā veidā samērot, salāgot noteikums attiecībās tiesību aizsardzības līdzekļiem. Šobrīd ir pirmais solis šajā kopējā procesā, kad pilnīgi atklāti gribam jums sniegt uh, datus, ko esam līdz šim ieguvuši. Uh, bet tajā pašā laikā mm, gribētu norādīt, kā jau komisāra Jurova augusta sākumā norādīja savā vēstulē, ceru, ka visi šo vēstuli saņēmāt, lai arī varbūt augusta sākumā bijāt pludmalē, mēs vēl aizvien strādājam pie datiem, datus ir uh, ievākuši um, tātad iesaistīti, piesaistīti uzņēmumi, Jūs jau zināsiet, ka refit process ir saistīts ar labāku regulējuma vadlīnijām, tādēļ mums ir jānodrošina arī pie, pienācīgas konsultācijas ar visām pusēm, gan komisijas iekšienē, un, protams, arī ar um, attiecīgajām ārējām interesētajām pusēm. Mēs vēl pieslīpēsim šos datus. Tomēr esam šobrīd jau gatavi norādīt, um, kādi šie dati ir, kādas ir tendences. Tendences redzēsiet, apstiprinās arī ziņojums, gala ziņojums, kur mēs jums um, nogādāsim septembrī. Ejam tālāk. Jūs jau zināsiet, ka refit ir krietni plašāks pasākums, kur patērētāju aizsardzības un garantīju direktīva ir viena no sešām direktīvām, kas šobrīd tiek pārskatītas. Tas ir pasākums, kas mēģina panākt pilnībā harmonizētus tiesību aktus um, un strādā arī pie citiem tiesību aktiem. Uh, Tomēr, atbilstoši mūsu apņemšanās, ko, ko pieņēmām 2015. gada decembrī, esam apkopojuši visus datus, kas ir saistīti ar patērētāju aizsardzības un tirzniecības direktīvu, un ar prieku, protams, sadarbosimies nākotnē arī ar jums, lai jums sniegtu aktuālāko informāciju. Domāju, ka varam iet tālāk un mēģināšu ieskicēt uh, kas, um, ko esam līdz šim izpētījuši. Jums jāzina, ka šie pirmie dati, tiem ir ļoti kāda svarīga iezīme. Tie ir um, no pirmavota, tā teikt. Mums ir izdevies sazināties ar 23 tūkstošiem un 500 patērētāju visās 28 dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Islandē visai ievērojams reālu pilsoņu skaits, kurus esam aptaujājuši, kurus aicinājām atbildēt uz jautājumiem. Un kas attiecas uz mazumtirgotājiem, um, esam šeit um, sazinājušies ar krietni zemāku uh, skaitu mazumtirgotāju, tie ir 375, un tie ir mazumtirgotāji 15 dalību valstīs. Šeit runājam par 185 reāliem mikrouzņēmumiem, kuros strādā mazāk nekā 10 Uh, darbinieki. 153 mazie uh, uzņēmumi, kuru skaistā, tad, kuros darbinieki nepārsniedz 50 un 37 vidēji izmēru uzņēmumus. Komisijai un iestādēm um, ir visai dārgs pasākums sazināties ar um, reāliem cilvēkiem, kas strādā tādēļ kopumā. Manuprāt, šis pasākums ir uzskatāms par veiksmes stāstu. Protams, gan turpināsim sadarboties ar IMCO lai pastāvīgi uzlabotu šos rādītājus, balstoties arī uz jūsu saziņas kanāliem, um, sazinoties ar reāliem uzņēmumiem. Mēģināšu sākumā ieskicēt uh, tīri ekonomiski, kas būtu svarīgākais attiecībā uz noteikumu samērošanu. Raudzīsimies uz datiem. Pirmkārt, jūs jau varbūt zināsiet, ka Eiropas ekonomikā ir um, 1,2 miljoni mazumtirgotāji. Šis cipars 1,2, 1,3 vēl aizvien tiek um, tātad ieslīpēts, bet aptuveni 35% no visiem mazumtirgotājiem uh, pārdod uh, preces gan attālināti, gan arī mm, tiešā veidā. Tas nozīmē, ka ir ļoti daudz uh, uzņēmumu un ļoti daudz um, patērētāju, kurus ietekmēs uh, tas, vai Eiropa pieņems vienotas normas attālinātajai un tiešai tirzniecībai, vai tās atšķirsies. Un no tiem mazumtirgotājiem, kas izmanto šādu tiesu, tiešo pārdošanu, ir interesanti mm, novērot, ka 42% Tātad 42% no visiem mazumtirgotājiem, kas reāli tātad tirgo savas preces tiešā veidā, gandrīz puse no visiem mazumtirgotājiem, nu, tas nozīmē, ka kopumā mūsu ekonomika vēl aizvien vada a, uh, tiešā tirzniecība. Un no tiem 42% uzskata, ka atšķirīgas normas, tiesība normas ir visai liela vai salīdzinoši liels šķērslis tālāk attīstīt viņu pārrobežu tirzniecību. Jūs varbūt jau atcerēsieties, ka digitālajā ietekmes izvērtējuma attiecībā uz digitālo priekšlikumu uh, Šis cipars uh, ir tātad uh, attiecināms uz 46% mazumtirgotāju, kas darbojas tiešsaistē. Tad atšķirība nav milzīga. Neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs um, nodarbojas ar tiešo pārdošanu vai tiešsaistē, šī daļa, kas uzskata, ka tas būs šķēršus, ir visai liela. Tālāk pārējiem pie patērētājiem. Šeit redzam, ka patērētāju atbildes šie slavenie 23,5 tūkstoši patērētāji, kurus aptaujājām, norāda, ka 73% um, bieži vien tiešā veidā iegādājas preces savā valstī. Ļoti bieži vai bieži. Nu, tas nav nekāds pārsteigums. Un, ja runājam par uh, tirzniecību tiešsaistē, tad uh, tie ir 49%. Ja runājam par pārrobežu kontekstu, tad tie ir vairs tikai 11% un tikai 17% iegādājas preces tiešsaistē no citas Eiropas Savienības valsts. Tas nozīmē, ka cilvēki pārāk daudz neiepērks pat, tad, ja viņi dodas uz ārzemēm, ceļo, nevienmēr to dara. Nu, es domāju, ka mums visiem arī tagad vasarā ir bijušas lielisks iespējas paceļot, bet jebkurā gadījumā jāsaka, ka ir um, jārunā par uh, uzticību, dodoties uz veikalu iepirkties e, citā valstī. Nu, varbūt varam uzlabot šos rādītājus. Un tālāk ļoti īpašā situācija par šādu ilgtspējīgu preču iegādi. Tikai 5% patērētāju ir bieži vai ļoti bieži ceļojuši uz citu Eiropas Savienības valstu, lai ko iegādātos. Tad ļoti maz cipars. 30% reizēm vai retos gadījumos to dara. Un tas nozīmē, ka pārāk bieži cilvēki šādi nerīkojas. Iemesli var būt daudz un dažādi. Esmu pragmatiska um, būtne. Es domāju, ka es nedotos citu valstu, lai iegādātos leduskapi, bet uh, domājot par citām precēm, uh, um, iPhones, um, citas ar IT saistītas uh, preces, nav īsti skaidrs, kādēļ, lai mēs neizmantotu lētākas cenas, piemēram, citā valstī vai plašāku izvēles klāstu blakus valstī, kur jāšķērso tikai robeža. Bet, nu, var jau būt, ka arī šeit ir uh, tāds nedrošības elements, cilvēki nav, cilvēkiem nav skaidrs, kāds režīms būs piemērojams un ko darīt, ja nu kas uh, noietu greizi. Dati mums parāda, ja mm, aplūkosiet mūsu jums nosūtītos pielikumus, redzēsim, ka daudzi patērētāji norāda, ka tas, ka viņiem varētu būt uh, jāstrādā ar citu režīmu attiecībā uz uh, šādām uh, precēm ar defektiem, ietekmē viņu lēmumus. Tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas ietekmēs patērētāju lēmumu. Ejam tālāk un, nu, redzam, vai varam apskatīt, kādas ir galvenās rīcība politikas izvēles, kas uh, ir jāizdara parlamentam un arī padomē. Tie ir saistībā ar šo priekšlikumu. Pirmkārt, esam domājuši par to, kādā veidā, kāda ir patērētāju uz, uzvedība. Mēs jautājam patērētājiem, cik bieži jūs sastopaties ar um, precēm, ar defektiem, un kurā brīdī um, šis defekts parādās, tiek atklāts. Un, balsoties uz atbildēm, atklājām, ka patērētāji pamana, ka 96% problēmu rodas pirms garantijas termiņa beigām. Un, ja ielūkosieties pielikumos, redzēsim, ka lielā, lielais problēmu kopums parādās patiesībā pirmajos lietošanas mēnešos. Un ir svarīgi un interesanti uzzināt, ka patērētāji eh, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, kur garantijas periods ir garāks, šajās valstīs patērētāji arī ziņo, ka defektu procentuālais eh, apjoms pē, divus gadus pēc šīs preces iegādes ir ļoti mazs Zviedrijas rādītājs ir 2% un augstākais rādītājs ir 7% Somijā. Un interesanti arī pamanīt, ka šajās pašās valstīs patērētāji, diemžēl, ļoti mazā mērā apzinās savas tiesības. Es negribētu teikt, ka tādēļ viņiem ir vienalga, kāda būs likumdošana. Tomēr, manuprāt, tas ir pārsteidzoši, ka pēc tam, kad direktīva ir bijusi spēkā nu jau gandrīz 20 gadus, patērētāji šajās valstīs, kur ir krietnī devīgāks, bagātīgāks tiesība aizsardzības režīms, viņi to neapzinās. Daudzi no viņiem mums atbildēja, ka viņiem šķita, ka garantijas periods, ja kurā gadījumā maksimāli būs tikai divi gadi. Nākamajā slaidā redzam, ko domā uzņēmumi par izmaksām un ieguvumiem no potenciāla uh, garantijas perioda harmonizācijas divu gadu apjomā. 13% uzņēmumu uzskatīja, ka harmonizācija varētu samazināt izmaksas pretstatā status quo. Un varbūt jūs teiksiet, ka tas nav milzīgs cipars. Tomēr ir interesanti pamanīt, ka ja konkrēti vēršamies pie uzņēmējiem, kas darbojas Zviedrijā, Somijā, apvienotajā karalistē un Nīderlandē, tad šis apjoms ir krietni augstāks. Tādēļ šī ir joma, kur arī tīri no pirmā vota redzam, ka uzņēmumu, kas jau šobrīd darbojas atbilstoši šādā režīmā, uzskata, ka būtu krietni labāk, ja būtu vienot un skaidri noteikumi, identiski visā Eiropā un visticamāk tas arī ļaut mums ietaupīt izmaksas. Pāriem pie nākamā slaida. Runāsim par vēl kādu ļoti svarīgu rīcību politikas jautājumu. Tātad jautājums par to, vai pierādījuma nasta būtu apvēršama. Tika uzdots jautājums um, uzņēmumiem konkrēti šis, jo mēs gribējām no uzņēmumiem uzzināt, vai viņu prāt šīs pierādījuma nastas apgriešana, va, kādas tam būtu sekas, kāda, tā būtu, kāda būtu ietekme tīri attiecībā gan uz izdevumiem, gan uz ieguvumiem. Un bija visai interesanti pamanīt, ka uzņēmumu skaits, kas uh, pieslīpējot datus, redzam, ka šis skaitlis pieaug, jo mm, konsultācijas turpinājās visu augustu. Liela daļa uzņēmumu norāda, ka viņu prāt šāda veida pielāgošana neradītu lielas izmaksas vai radītu pieņemamas izmaksas. Tas nozīmē, ka uzņēmumi varētu pieņemt šādu normu, jo šī norma ierobežotu arī uh, izmaksas saistībā ar konfliktu risināšanu. Un balstoties 2015. gada pētījumu par komerciālajām garantijām, kas tika publiskots nu jau pirms kāda laika, redzam, ka mazumtirgotāji parasti vai nu ir ļoti pretrunākoši patērētājiem un tad nejautā, vai tad jūs šo preci iegādājaties pirms sešiem vai septiņiem mēnešiem vai astoņpadsmit mēnešiem. Viņi vienkārši uzreiz ķeras pie risinājuma meklēšanas. Vai ir pretējais gadījums, viņi nav īpaši pretimnākoši un tad tiek skaitīta katra diena. Tas nozīmē, ka šeit ir novērojams zināmas elastības iespējas un, protams, arī tī no patērētāja skatu punktu raugoties, tas ir visai svarīgi, lai nodrošinātu, ka viņu tiesības tiek aizsargāts efektīvā veidā. Pāriesim tā eh, pie nākamā slaida - tiesība aizsardzības līdzekļu hierarhija. Šeit no vienas puses uh, ir rādītājs, ko ļaušu vērtēt jums. 51% Eiropas Savienības patērētāju nelūdz uh, eh, cenas samazinājumu vai līguma laušanu, ja šī problēma netiek um, atrisināta pirmajā aizvietošanas vai remonta reizē. Patērētāji vienkārši to nedara. Viņiem šķiet, ka vispirms ir jādod iespēja mm, tātad mm, pakalpojumu sniedzējam vai nu remontēt vai aizvietot preci. Horvātijā, Lietuvā un Grieķijā, kur ir um, jau šobrīd noteikti tiesība aizsardzības līdzekļu brīvi izvēle, 67%, 60% un 50% patērētāji tiešā veidā nelūdz cenu samazinājumu vai līguma laušanu. 2015. gada pētījums, kas tika veikts par legālajām un komerciālajām garantijām, mums norādīja uz citiem interesantiem faktiem, kā piemēram, kā tika uzdots tieši jautājums, 77% patērētāju piekrita, ka ir pamatoti, ja tirgotājs sākumā piedāvā preci remontēt vai aizvietot, ja nu atklātos, ka ir kāda problēma, kāds defekts, Un, manuprāt, arī to vajadzētu noteikti ņemt vērā. Iesim tālāk. Um, pēdējais komentārs par rīcību politikas izvēli. Tas ir saistīts ar otru normu, ko piedāvājam jau decembrī par atteikšanos no pienākuma patērētājam paziņot divu mēnešu laikā par defektu, kad ir atklāta atklāt šī problēma. Šajā jomā atklājām, ka 62% uzņēmumu, arī šeit jāsaka, ka cipars aug un aug, paturot prātā mm, tālākos pētījumus, analīzes, ko veic mūsu apakš mm, tātad, mm, uzņēmumi. Uh, ir norādīts, ka tas neradītu lielas izmaksas vai samērīgas izmaksas. Un mums ir arī dati, kas norāda, ka kopumā patērētāji, ja nu atklāja, ka ir kāda problēma ar preci, viņi rīkojas atkarībā no produkta no 37% līdz 58% uh, uzreiz sazinās vai no nu ar tirgotāju, vai arī tas notiek nedēļas laikā. Tas nozīmē, ka šķiet, ka parasti patērētāji arī ir uh, um, tādi pragmatiski, tādēļ mums jājautā, vai tiešām ir nepieciešama šāda veida procedūra. Un ar lielu prieku turpināsim mūsu sadarbību ar jums visā procesa gaitā. Šis ir tikai procesa sākums mūsuprāt. Un gan es, gan kolēģi būs gatavi atbildēt uz jautājumiem, ja nu jums tādi būtu. Paldies! Thank you, Viki. Paldies, Viki. Vispirms vēlējos pateikties komisijai par to, ka tā mūs iepazīstināja ar šiem skaitļiem, no eh, kuriem arī eh, var uh, izdarīt interesants secinājums. Šie secinājumi, protams, ir uh, provizoriski, tie vēl ir uh, jāprecizē, ir Eh, labi, ka ir aptaujāti patērētāji, tātad 23,500 patērētāju un arī uh, uzņēmumi, pat ne 500 uzņēmumi ir aptaujāti par šo pašu tematiku. Un runājot par provizoriskiem komentāriem par šo uh, refit eh, pētījumu, izskatās tā, ka uh, tirgotāji un uh, valsts iestādes un cits interesētās puses iestājas, lai kop patiktu skatīt gan tiešsēdz, gan tiešā tirzniecība. Un um, manā skatījumā tas nav īsti pierādījums, ka vajadzētu Uh, augstākas prasības noteikti likumā valstīs, kur uh, tādas prasības ir uh, apvienotā karaliste, īrijā, Zviedrijā un citur. Tātad šis garantijas laiks pēc patērētāju uzskata ir divi gadi. Tāpat ir noskaidrots ir šī sasaiste starp garantiju un produkta dzīves ilgumu izrādās pārāk sarežģīti. Cilvēki, kas ar to nodarbojas ikdienā, vismaz tā norāda. Mm, tālāk par apvērsto pienākumu uh, pierādīt 96% patērētāju divu gadu laikā noskaidro šo defektu, un liela daļa pat to konstatē pirmā mēneša eh, pēc eh, nopirkšanas laikā. Un uh, 45 procenti tātad vēlētos uh, laust līgumu, ja rastos, uh, ja tiktu konstatēti defekti. Un uh, šeit būtībā ir pretrunīgi dati, tātad jās, būtu jānoskaidro, kas īsti atbilst patiesībai. Un, uh, mm, Vajadzētu varbūt vairāk eh, arī informēt par pieredzi, kas ir uzkrāta un analizēt datus, ko īsti tie liecina. Tālāk tabulā 1.3. Lielākā daļa eh, pircēju praktiski nekad neiepērkas pārrobežu režīmā. Vai ir komisijai pieejami dati par pierobežas reģioniem? un tabulā 2.5, 7. 8. punktā vairākums aptaujā to uzskata, ka labāk patarēt apsardzību nenozīmē obligāti augstākas cenas. Un, eh, nu, aptaujā to uzņēmumu. Uh, dati tā nu gluži neliecina par to. Man interesētu arī atbildi uz šo jautājumu un tag, vēl jautājumu komisijai, kā jūs paši pēc pirmās analīzes uzskatāt šo sasaisti starp tiešsaistes pārdošanu, bezsaistes pārdošanu, vai tas ir nepieciešams vai ne tālāk par uh, šo garantijas laiku vai vajadzētu atstāt uh, pie diviem gadiem vai nē. Un uh, ko jūs uzskatāt par, uh, vai būtu jāsastāsta dzīves cikla ilgums ar garantijas ilgumu, un komisija varbūt vairums aptārā, aptaujā to izsakās par šādu hierarhiju, vai arī tas tā nav. Un es ar interesi tagad gaidu arī no jums atbildes. Paldies! Lūsija Andersēna. Paldies! S un D grupas vārdā gribu teikt, ka mēs esam iepriecināti, ka komisija detalizēti pēta šo jautājumu, bet es Ārmonta kunga komentāriem daļai pievienojos attiecībā uz metodiku. E, Jāpalūkojas, kādi tieši jautājumi tika uzdot. Daži no tiem liecina par to, ka ir liela atšķirība par kāda veida precēm ir runa, piemēram jautājums par uh, tiesiskām garantijām. 34% aptaujot uzskatīja, ka divi gadi ir uh, saprātīgs termiņš um, sadzīves tehnikai, bet jautājums jau arī, kāda sadzīves tehnika šeit ir domāta. Daudzos gadījumos gan liela, gan maza izmēra preces nesabojājas pirmo divu gadu laikā, bet sabojājas pēc tam. Tā kā no mūsu viedokļa, ja garantija būtu e, ilgāka par diviem gadiem, tas būtu būtiski un nevajadzētu to vienkārši tā nome, nolikt malā mani nedaudz arī satrauc ievirza gan juridiskā, gan patērētāja tiesība aizsardzības ziņā, jo patērētājiem jau šobrīd ir grūti panākt, lai viņu tiesības tiktu ievērotas šobrīd, un tādēļ mums nevajadzētu runāt par to, ka valdes varētu kaut kā vēl vienoties par to, ka patērētāja tiesība aizsardzības līmenis tiek pazemināts mums ir jālūkojas uz patērētāju tiesībām objektīvi un taisnīgi, nevis tā, ko, ņemot vērā, ko katrs atsevišķs patērētājs uzskata par saprātīgu pieeju. Tādēļ man arī šie e, jautājumi liekas dažkārt dīvaini formulēti, un man vēl ir jautājums, vai tika uzdots, e, vai tika uzdots jautājums par īstermiņa tiesībām uh, uh, sūdzēties. Tātad patērētāji parasti negaida ilgi pirms viņi sūdzas par defektiem. Un apvienotajā karalistē ir tiesības īstermiņā sūtīt atpakaļ preci, ja tai ir defekts, bet tas ir jādara diezgan īsā termiņā, un šis princips ir būtisks. Es gribētu zināt, vai pētījums uh, atbalsta šāda veida pieeju, vai tā dati atbalsta šāda veida pieeju. Bet jāsaka, šis pētījums uh, rosina vēl daudz vairāk jautājums, nekā tas sniedz atbildes uz uh, jautājumiem. Tagad uzstāsies uh, Anelijas vārdā Dalton kungs. Vispirms man kolēģi vēlas pateikties komisijai par sniegto uh, Eh, pārskatu par pētījumu refiks, refit. Tā kā, protams, mums ir jāpagaida refit rezultāti, pirms mēs sākam eh, strādāt pie eh, pre, konkrētiem preču tiesniecības jautājumiem. Tā kā daļa refit jau ir pabeigtas, ir pētījums liecina par to, ka tagad situācija mainās, ka arvien vairāk cilvēku iepērkas tieši saistas režīmā un viņiem ir jānodrošina atbilstošais sardzības līmenis neatkarīgi no tā, kā viņi iegādājas preci kādā režīmā. Un ir daudz uzņēmumu, kur pārdot gan tiešsaistes, gan bezsaistes režīmā preces, kad tas ir norādīts ziņojumā, 37% tirgotāju tātad pārdod preces uh, abējo, abos uh, šajos režīmos. Un ir uh, liela, liela daļa uzņēmumu, kas pārdod preces tikai tiešsaistē. Tātad šajā jomā patērētāji tiesības nākotnē būs jāaizsargā. Tālāk runājot par šo divu gadu garantiju, mums ir jānodrošina tas, lai netiktu vājināta patērētāja tiesība aizsardzība dalību valstīs. Ir vairākas dalību valstis, kur patērētāja tiesības ir labāk aizsargātas, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šis aizsardzības līmenis tiktu vaināts, patērētāji nebūs apmierināti. Un Lūsija Andersona jau norādīja, ka pat šobrīd patērētāji nav pilnībā informēti par savām tiesībām, un mums būtu viņi jāinformē labāk. Un tādēļ būtu piesardzīgi jāizturas pret aptauju datiem, jo patērētāji nav pilnībā informēti par uh, Eh, tiesībām. Bet, nu, kopumā analīze ir apmierināta ar refita rezultātiem, eh, un eh, daudzi aptaujātie norāda, ka vajadzētu izveidot vienu nu, kopīgu regulējuma režīmu, un viņi ir gatava sadarboties ar referentu un ēnu referentiem, lai uzlabotu šo priekšlikumu. Paldies! Kā jau kalasam? Ja Lūdzu. Jautājums, eh, nu, secinājums no refita pētījuma ir tāds, ka aptārumā jāiekļauj arī eh, tieša eh, pārdošana attiecībā uz precēm Ta, jautājums, vai ir nepieciešams šis uh, atšķirīgais regulējums, ja uh, ir uh, norāde, ka vienā šajā režīmā ir jābūt tomēr kaut kādai diferenciācijai atsevišķos aspektos starp tiešsaistes un bezsaistes pārdošanu, bet, ja, bet varbūt, ka nevajag nekādu diferenciāciju pret šiem abiem tirzniecības režīmiem. Tātad, jo atšķirības pastāv jautājums, kā pret šo jautājumu attiekties. Maļin Čosneski. Um. Šie kolēģi ir iekļauti manā ēnu referents sarakstā, bet uzstāsies Jūlija Rēda tagad. O, Tātad jūs uzstāties zaļo vārdā. Paldies! Es vispirms vēlējos pateikties komisijai par uh, pētījuma rezultātu prezentāciju. Manuprāt, tas ir uh, ievērojams ieguldījums mūsu darbā. Kopumā mums ir jārūpējas par to, lai tiktu saskaņoti noteikumi attiecībā uz pārdošanu tiešsaistē un bešsaistē, bet eh, dažos punktos nav īsti skaidrs, kādi ir komisijas secinājumi un kā tā ir nonākusi pie eh, šiem eh, secinājumiem. Tālāk par, piemēram, par tiesiskās aizsardzības brīvu izvēli. Jau decembrī komisija nāca klajā ar priekšlikumu par šādu uh, um, pasākumu hierarhiju, tāda jau ir uh, virknē daldību valstu un komisija, ja es pareizi saprotu, pie uh, ierosina atteikties no iespējas brīvi izvēlēties uh, šo kompensāciju un uh, noteikt obligātus pasākumus. Un um, šajā pētījumā, ja ir iespē, izvēles iespēja, tad patērētāji arī izvēlas uh, šos variantus, teiksim, nevienmēr patērētājs obligāti vēlēsies saņemt atpakaļ naudu par uh, iegādāto ja preci. Bet es uzskatu, ka digitālo pirkumu gadījumā uh, ir daudz um, neliela apjoma pirkumu, un šeit ir mazas darījumu izmaksas uh, digitālā vidē, un tādēļ ir ļoti pievilcīgi šie 30, 50 uh, centi, un, uh, ja, teiksim, jūs nesaņemat to, ko vēlaties, tad vienkārši būtu labāk, uh, izdevīgāk saņemt atpakaļ naudu. Uh, 90% uh, patērētāji rīkojas, ja prece ir ar defektiem, neatkarīgi no tā, vai uh, viņi var izvēlēties kādu kompensāciju saņemt vai nē. Nu, viņi izmanto tā, uh, to kompensāciju, kas ir pieejama bet nav nekādu datu, kas apstiprinātu, ka nebūtu uh, vēlams saglabāt brīvas izvēles iespējas. Gribētu uh, lūgt komisijai paskaidrot. Tātad balstoties uz refita uh, pētījuma rezultātiem, vai esat paredzējuši pārskatīt jau decembrī iesniegtos priekšlikumus un kādā mērā šīs materiālās uh, uh preces, kas tiek tirgotas um, uh, tieši patērētēm, vai uh, šeit uh, kaut kas mainīsies, vai refit rezultāti ir mainījuši jūsu skatījumu uz sagatavotiem priekšlikumiem. Paldies! Tātad vispirms Evelīna Gebhārta, bet pirms viņa uzstājas, es gribētu sveikt mūsu zālē apmeklētāju grupu nu, no jums. Tāpat. Brandenburgas civildienesta delegācija arī atrod šai zālē. Mēs sveicām visas apmeklētāju grupas. Ši, mūsu grupa ir ārkārtīgi nozīmīga, ir ļoti svarīgi aizsargāt patērētāju tiesības, arī izdarot pirkumus tieši saistē. Un Evelina Gebhārta, es domāju, arī apliecinās, cik ļoti mēs apņemīgi cīnamies par šādiem tiesību aktiem. Paldies! Protams, arī ir īpaši prieks redzēt, ka arī šodien jā, ir man arī vēlētāji no man vēlēšana apgabala, kas tieši var iepazīties ar mūsu darbu un redzēt arī, ko mēs darām tieši strādājot pie jautājumiem, kas skar pārobežu problēmas. Šis jautājums, ko šodien skatām, ir ļoti nozīmīgs, un es tiešām no savas puses vēlos norādīt, ka būtu svarīgi tomēr vēl precīzāk zināt īsti, pie kā īsti, nu, kas bija šīs anketas un aptaujas respondenti. Jo es īstenībā redzu, kas notiek, piemēram, Bādnes Virtenbergas zemē, ļoti daudz tieši izmanto cilvēki digitālās iespējas, un Vācijā, es domāju, tas notiek arvien plašāk. Nu, tur jāskatās, protams, ir, um, kas notiek arī turpmāk. Tātad, ko es redzu šobrīd, kas ir Eiropas Savienībā šobrīd izskatās tā, ka pār daudzi patērētāji Eiropā nepārzina savas tiesības. Nu, tam jāpievērš uzmanība. Es nedomāju, ka to var atrisināt ar refitu palīdzību, bet kā tam varētu būt tomēr arī e, svarīgi citi Mm, aspekti, kas varbūt nedaudz sagrozā sniegtās atbildes, un tam ir jāpērš uzmanība. Tādēļ uzdotie jautājumi, nu, veseli jautājumu katalogs, tie ļoti rūpīgi jāizvērtē, jo jautājums jau pats par sevi, kā tiek uzdots jautājums, daļai ietver arī atbildību. Un es domāju, ka tas reizē arī varbūt ir tomēr jāizvērtē, vai cilvēki ir pareizi atbildējuši šiem jau uzdotiem jautājumiem. Tālāk, ja mēs skatām jautājumus tātad par izvēlētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un to hierarhiju. Labi, es saprotu, ka mēs varam teikt šo nosaukt vispār par šādu hierarhiju, kur ir piedāvāts trīs izvēles. Zinu, pazīstu, nepazīstu, vispār nezinu, kas tas tāds arī dīvaini, ka šis jautājums tomēr nedaudz ir vispār uzdots, jo es domāju, ka, ja jūs vienkārši tā pasaka, kas tiesiskā aizsardzības līdzekļi, ja, pirmkārt viņam jāsaprot, it kā ir jāsaprot, vai jūs to izvēlaties brīvprātīgi, vai tad jums apsaka, kādā secībā jūs izvēlaties piedāvātos instrumentus. Lūk, man tas jautājums tomēr nav tik viennozīmīgs. Es gribētu zināt, kā vispār tik uz, izskanējušas uzdotais jautājums, pirms mēs tad analizējam iegūtās atbildes. Uh, Tālāk, manuprāt, ir interesanti un jāpērš uzmanība papildus šādām lietām. Bieži vien, manuprāt, um, ir tā kā nav varbūt tik svarīgi saprast, vai tur jāgarantija uz diviem vai trim gadiem. Īstenībā es uzskatu, ka mēs atrisināt daudz problēmas, ja mēs varētu pavisam precīzi pateikt, ka Eiropā neviens um, patērētājs nedrīkst zaudēt savas tiesības harmonizācijas rezultātā. Tur jāpasaka ļoti skaidri tas ir. Šobrīd, piemēram, Francijā ir trīs gadu garantija, seši gadi savukārt, daļēji arī Lielbritānijā, savukārt Vācija tikai divu gadu garantija. Un nevar būt tā, ka viss tagad ievieš tikai divus gadus. Un, un nu, Briti tāpat nezina nezin savas tiesības, un tad nav svarīgi, tāda nepareizi būtu šāda pieeja. Būtu nepareizi, ka mēs tiešām šādu pavērsienu ieviestu harmonizācijas ceļā. Lūk, tam ir jāpievērš uzmanība, tas mums visiem ļoti svarīgi. Un tādēļ uzskatu, ka ir jānodrošina vēl plašāka informācija par veikto pētījumu, lai mēs varētu precīzi un pareizi interpretēt piedāvātās atbildes un skaidrus. Paldies! Korkungs. Paldies, protams, man interesanti iepazīties ar šo pētījumu un tiem atbilžu variantiem. Man, protams, nav skaidrs, vai tad tik iekļaut arī uzņēmēji šajā aptaujā anketēšanā vai nē. Es domāju, viņu viedoklis ir ļoti svarīgs, lai mēs precīzāk saprastu aktuālo situāciju. Es baidos, ka īstenībā ir sasteigts šis pētījums īpaši par eh, preču tirzniecību tieši saites režīmā. Un es domāju, ka tas īstenībā šobrīd nodara lielāku kaitējumu nekā palīdz mums saprast. Mums īstenībā ir jākoncentrējas arī uz tieši turpmāk, uz tiešsaites režīma iekšē tirgu, un varbūt kaut kas tomēr nogais greizi. Tā kā mums ir jāspēj e, komisija rīkoties, un jums jāatsauc jaunākais šis preču tirzniecības priekšlikums, un jāpiedāvā cits variants, kur būtu paredzēta maksimāla harmonizācija. Refit mm, šis uzdevums atklāja to, ka dalībvalstis īstenībā ar vienu nav spējušas atcelt daudzas barjeras. Un tas tieši būtu jāizdara, jāatcer šīs barjeras. Paldies! Man arī būtu daži jautājumi. Vai es plānoju to publicēt? Es zinu, tas parādās mūsu mājaslapā, bet iespējams, ka jūs plānojat paši to darīt. Jums ir lēmums jau, kā jūs to redzat, kas būs tālāk, vai arī būs vēl plašāks arī konsultācijas. Tāpat es arī piekrītu, ka mums ir precīzāk jāskatās, kāds jautājums esat uzdevuši. Jo atbildība atš, um, at, izrietot no jautājuma formas, nereti arī atšķirīgs atbildes. Viens ir, ka jūs varat vēsties pie pārdevēja un norādītas nepilnībām produktā. Bet ir atšķirības, vai tā ir kaut kas lēta prece vai dārga prece. Nu, ja iedzīvotāji nezina savas tiesības, tas nozīmē, ka viņam tās nepienāks. Man liekas, ka manā valstī cilvēki īstenībā ļoti apzinās un ļoti mm, aktīvi domā par savām tiesībām. Un te ir kāds neatspoguļojas. Un nu, otrs jautājums tad visu laiku jums kā nu, bojāt preci tikai labo, labo, labo, bet, nu, neko īsti neaizstāja. Es nedomāju, ka labošana kā īstais līdzeklis reizēm, nu, tur jāskatās, taškārt varbūt tomēr jāpredz cits risinājums. Bet vispār būtu pateicīgi jums arī par turpmākajiem, arī par otsadiem, turpmākām norādēm rakstviedām par jūsu plāniem. Paldies priekšsādātājiem, paldies visiem deputātiem, kas iesaistījās debatēs. Vēlos uzreiz atkārtot to, ko esam norādījuši arī e, jums nosūtītā vēstulē, ko parakstījis komisārs Jurov. Tad jūs esat saņēmuši sākotnējos datus, kurus vēl tālāk precizēsim. Septembra beigās saņemsiet galziņojumu par visiem šiem datiem, kur mēs runājam arī par saskaņošanu par um, visu veidu instrumentiem, kurus piemērojam tiešsaistes tirzniecībai, jeb digitālā tirgus tirzniecībai. Šobrīd komisija ir kā tāds godīgs starpnieks likumdošanas procesā. Galu galā likumdošanas process ir uzsākts, un mēs jau cenšamies iepazīstināt ar papildus pētījumiem, ko esam vējuši, eh, veikuši un ko mēs esam sapratuši. Nu, žēl, ka mums izdevās varbūt tikai 375 uzņēmējus pierunāt, atbildēt, nevis 500, kā būtu vēlējušies. Tālāk par, par publicēšanu. Tas īstenībā refit pētījums ir jau pieejams publiski internetu mājas vietā, mājaslapā, bet, diemžēl, reakcijas ļoti vājas. Mēs vēlētos tiešām, lai uz to rēģētu vairāk arī Eh, liela tirgotāja, maztirgotāja, varam tirgotāja, mazumtirgotāja. Bieži vien mēs saņemam daudz informācijas par um, to, kā to redz lieli uzņēmumi, jeb asociācijas, kas runā visu vārdā, bet reizēm viņam trūkst tāds praktiskās pieredzes. Es jums piekrītu, ka mēs, protams, vēl varējām veikt precīzāk šo pētījumu. Tas vienmēr ir iespējams. Par patērētāju izpratni. Mēs, protams, šeit piedām tikai tādu statistiskos kopu, respondentu kopu, kas ir nu, domāts kā, nu, tas ir zināms, tā zināms kā metodika, kā pie šādi pētījumi tiek veikti. Tas kvalitatīvās intervijas, kuras tiek veikts 27 dalībvalstīs, eh, 28 dalībvalstīs plus Norvēģija. Labprāt, iepazīstam jums arī ir izstrādāto anketu. Vairāki deputāti norādīja, ka viņiem droši vien būs labāk saprotami arī pielikumi ar um, tātā analīzi, ja viņi redzēs arī izējas punktu taču anketu. Nu, ko es domāju, ka šobrīd arī neko vairāk neteikšu. Mēs šobrīd pēdējām jums tikai tādu sākotnēju ieskatu. Mēs domājam, ka esam nodrošināti tādu vispārēju un saprātīgu pieeju. Un galu galā nav jau tāda klēdzoša Petrona. Un neviens arī no jums neap, neiebilst, ka nebūtu bijis pareizi šī pieeja. Tikai, nu, varbūt ir vairāk variantu, protams, kā to interpretēt un kā to saprast. Bet vēl došu vārdu arī kolēģiem. Jā, atbildēšu uz um, dažiem komentāriem. Arī Mok kungs un pretskungs. Arī MOP jautāja, kā tad komisija reaģē arī uz šādu priekšlikumu attiecināšanu uz tiešo pārdošanu, tātad offline režīmu. Nu, mēs saprotam, ka vienlaikus komisija jau izstrādāt savu priekšlikumu, norādījusi, ka patērētāji un uzņēmēji nākotnē varēs paļauties uz vienotu tiesisko režīmu, neatkarīgi vai iepirkšanās notiek online, ja tiešaic vai uh, reālajā režīmā. Un dati, nu, kuriem jūs iepazīsties, redzat, kā tas tiek arī apstiprināts. Man kolēģi Veronika Manfrēdskundze norādīja, ka ir likumdošanas process, kas ir uzsākts, tātad notiek šis debats starp jums un padomi. Un jautājums ir, kādā veidā tad šo darbības jomu jūs izvēlēsieties paplašināt. Tālāk par garantiju periodu. Divi gadi vai to sasaist ar citiem kritērijiem, tad komisija vēlas katrā ziņā nodrošināt garantiju visā Eiropā divus gadus. Tur ir visdažādāk iemesls, visus tos tā neuzskaitīšu, pieņemam tikai vienu argumentu. Mēs vēlamies, protams, ka būtu vienots garantijas periods, jo tā ir tiesiskā noteiktība visā Eiropā. Un arī tiešsaits un netiešsaits režīmā. Jā, nu mēs dzirdam. Tajā brīdī, kad nu, uzņēmējs atstops ar atšķirīgu regulējumu, regulējumu nu, tad tas viņam ir nevēlam situāciju, jo tad tādā situācijā trūks tiesiskās noteiktības. Tālāk, Rēdz kundze, atbildot jūsu jautājumu komentāru. Kāpēc tad būtu jāizskat pilnīgi visi šie hierarhijas piedāvāti instrumenti? Nu, ja, piemēram, mēs skatāmies salīdzinām ar 99. gadu direktīvu, te ir konkrēta atšķirība. Nu, šeit tiek atvieglot pāri no pirmā uz otro posmu, Tur iekļaut vairāk nosacījumu, kas tātad parādās 9. pantā. Tātad ir daudz vieglāk pāriet uh, un nodrošināt, piemēram, līguma terminēšanu. Un nav vienmēr jāspēj jāatrunā viss cits tiesības. Un Fordas kundze, jums bija jautājums par vairākārtējo labošanu, jeb remontu nu komisija nevēlas kaut ko tādu pieļaut, tādēļ mēs uzskatām, ka ir jāpiedāvā cits risinājums. Un savā 28. apsveram punktā esam norādījuši, ka patērētājiem nevajadzētu um, iet cauri tādai pieredzēji, ka visu laiku labo, un tad esam noteikuši šo angļu formulējumu reasonable time. Saprātīgā laikā ir jānodrošina mm, produkta labošana, un ja ne, tad ir jāpienāk citi līdzekļi vai jāpārtrauc līgums. Paldies! Labi, paldies, komisija. Varbūt jūs varētu arī, arī atsūtīt mums linkus uz jūsu publiskoto šo pētījumu un par to, kā jūs aicināt, lai mēs reaģētu uz jūsu priekšlikumu un uh, arī tad citi, kā jūs aicināt plašāk uzņēmēji iesaistītos, nu tad mēs varētu to, protams, darīt. Bet ja jums nav skaidrs, kā īstenot šo komisijas priekšlikumu komentēt, nu tad mums tas nenotiek, jā. Varbūt jūs varētu atsūtīt vienkārši saiti, lai mēs varam citiem to nodot tālāk. Paldies! Labi, izskatām tālāk mūsu darba kārtību. Komikons sagatavotais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības savienību. Un ir sagatavots atzinuma projekts. Hajerkungs no Aldis grupas ir šajā gadījumā atbildīgais, nāc viņš ir um, mm, ārlietu komitejas apakš, uh, drošības apakškomitejas uh, loceklis, un viņš sagatavo attiecīšo ziņojumu. Mēs savukārt sagatavām atzinumu. Un uh, ziņojums jums jau atzinuma priekšlikums jau 15.6. jūlijā. Tāpat arī cits komiteja sagatavoja savus atzinumus, tātad budžeta un konstitucionālo lietu komiteju. Komikundze, vai jūs lūdzu iepazīstinātu mums ar jautājumu būtību un jūsu atzinumu saturu? Jā, paldies priekšsādātājiem. Tātad jā, pie šī jautājuma strādā vairākas komitejas. Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, eh, tomēr nekas eh, aizsardzības jautājumos nav mainījies. Ir zināms izmaiņas, jā, bet nevarētu teikt, ka tur būtu tāds liels pārmaiņas notikušas. Lai gan jautājums ir iegūst jaunāku kvalitāti, ņemot vērā terorismu notikums, kas satricinājuši Eiropu. Un tādēļ mums iekšē e, info komitejā ir ļoti svarīgi sagatavot savu atzinumu, kurā mēs akcentējam svarīgus jautājumus, kas skar ražotājus, iekšēju tirgu un informācijas aprīti. Tātad es vēlos savā atzinumā uzsvērt šādus jautājumus. Tos mēs turpmāk izskatīsim kopā arī ar ārlietu komiteju. Mums ir jānodrošina, kā nav runa tikai par tādu iespaidu, bet gan par taustāms um, uzlabojumiem drošības jomām. Tad mēs runājam arī par ražotājiem, par ieroču ražošanu, nu, par visu aizsardzības industriju, jeb nozari kopumā. Un mums ir vairāk jāliek akcents tieši uz prevenciju. Mums ir jāspēj nodrošināt ieroču attīstību un arī precīzu aizsardzības mehānismu piemērošanu, lai mēs nodrošinātu mieru. Ir tā, ka vairākas Eiropas valstis, protams, ir reaģējušas uz jauniem izaicinājumiem, bet ir jādomā arī, protams, par budžetu paralēli šiem ad hoc pasākumiem. Ir jāskaņo un nodrošina nākotnē labāka sadarbība starp dalībvalstīm. Bieži vien tas nenotiek, informācijas apmaiņa nenotiek, un uh, ir, ir atsevišķas organizācijas, protams, kas var radīt milzīgus sarežģījumus. Mums ir jāapzinās reālie draudi. Un šie draudi, protams, ir ciešā veidā saistīti ar Islāma valsti. Bet ne tikai. Mums ir jāsaka arī ārējās robežas. Mums jādomā arī par savām iekšējām robežām. Un vēl. ir lietas, par ko mēs esam runājuši šeit. Tātad jaunums par Eiropas armiju. Nav jau runa par to, ka mēs atceltu katras valsts slepeno dienas drošības dienas darbību. Nemaz tā, šī, tā nav, tā ir nepareiza interpretācija. Mēs vienkārši vēlamies labāk, lai nodrošinātu sadarbību starp um, dalībvalstīm, nodrošināt arī tādu informācijas tehnoloģiju izmantošanu, kas atbilst uh, mūsdienu standartiem. Un arī spētu izmantot tādu datoru programmatūras, kas spēj arī prognozēt notikumu gaitu. Nu, tie ir ļoti apjomīgi un ambiciozi mērķi, un reizēs ticu, ka tie ir reāli, un tos mēs varam sasniegt. Mēs nevēlētos, kādās, es personīgi nevēlētos, lai nacionālais egoisms bloķētu labas iniciatīvas. Tādēļ šai reizē mūsu komitejai ir iespēja pierādīt savu Eiropiesko pārliecību. Galu galā mēs esam, nu, mūsu komiteja pēc būtības arī tieši par vienotu Eiropu, un mums jādomā arī par cilvēku nāvēm, par tiem uzbrukumiem, ko esam piedzīvojuši. Mums jārīkojas un jānodrošina viss, lai nepieļautu, ka dalībvalsts pēkšņi nobīst un nekāda lēmuma Eiropas līmenī netiek pieņemta. Paldies! The Socialist shadow. Marija Grapinī ir sociālistu grupas ēnu referente. Vai vēl kāds izteiksiet no S&D grupas? Emma Maklārkina no ECR. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentei, paldies par atzinumu. Mēģināšu izteikties tik delikāti un skaidri, cik vien iespējams. pirmoreiz izskatot IMCO šo atzinumu, kad es to pamanīju, man bija liels prieks, jo man šķita, ka mēs koncentrēsimies uz um, iepirkumiem, kas ir IMCO kompetencē, jo ir jādomā par uh, iepirkumu direktīvas īstenošanu arī aizsardzības jomā. Nu, varbūt, ka ar uh, ziņojumām palīdzību mēs varētu uzlabot konkurenci arī aizsardzības industrijā. Uh, un cīņa ar uh, transparences trūkumu, kas um, apgrūtina šo tirgu un nozari kopumā. Varbūt mums ir jāuzlabo arī mūsu um, iespējas uh, iesaistīt mazos un vidējos uh, aizsardzības uzņēmumus, varbūt um, veicināt pētniecību, izpēti šajā nozarē, varbūt jāstrādā pie stratēģijas, kā um, īstenot direktīvu. Visi šie jautājumi ir pieminēti it kā ziņojumā, tomēr tos visus aizēno, jo uzreiz pēc tam, kad tiek atzīta iekšējā tirgus loma, tiek aicināts um, strādāt pie Eiropas armijas idejas. Un tāda ir eiroskeptiķu pieeja, vai nu melns vai balts, te tas arī ir mums priekšā, um, tātad melns uz balta. Uh, Eiropas armija pārkāptu Eiropas valsts suverenitāti, un, manuprāt, šāda pieeja nav pieņemama. Te ir lielā mērā pārspīlēta komitejas loma, un esam krietni par tālu aizgājuši drošības un aizsardzības jomā. Un es domāju, ka arī sede uz to norādīju, bet jebkurā gadījumā parlamentam nav mandāta nāk klajā šādu aicinājumu un vēl jau vairāk Eiropas Savienībai nav uh, pilnvaru iejaukties uh, aizsardzības uh, jomā, ja vien padomu vienprātīgi, vienbalsīgi to nepieprasa. Tādēļ, manuprāt, šis jautājums krietni pārsniedz mūsu komitejas darbu, un te mēs esam palaiduši garām iespēju koncentrēties tām jomām, kur mums ir kompetence un kur mēs varētu uzlabot tirgu. Tādēļ es priecātos, ja mēs uh, tomēr izmantotu šos uh, pamatprincipus, kas ir nodomu vēstulē iekļauti, piegādes drošība, tehniskā informācija, tās ir tās jomas, kur iekšējā tirgu mēs varētu panākt ko vairāk. Mums ir jāveicina papildus transparence, lai nodrošinātu piegādes ķēžu atvēršanu, un ir milzīgas iespējas um, attīstīties mūsu maziem vidējiem uzņēmumiem. Mums jāpārliecinās, ka darām visu, kas mūsu spēkos ir um, jā, jāstrādā. Uh, lai mēs ko vairāk paveiktu pētniecības jomā aizsardzībai. Un es domāju, ka īpaši mēs varētu strādāt pie tā, ka pietrūkst šobrīd aizsardzības prasmi arī nozarei kā tādai. Tas ir ļoti svarīgs aspekts ECR un arī man pašai nodrošināt, ka atzīstam un izvairamies no tā, ka būtu pārklāšanās ar citiem starptautiskiem centieniem. Un jo īpaši šeit jāmin NATO šī stratēģija. Šai stratēģijai nevajadzētu atņemt kaut kādas pilnvaras citām organizācijām, un ja būs darba pārklāšanās, tad mēs um, um, vājināsim um, tātad uh, šos centienus un vājināsim kopējo drošību un aizsardzību. Un es nedomāju, ka paturot prātā to, ka pastāv tik ļoti daudz projektu, es nedomāju, ka mums izdosies nodrošināt arī finansējumu. Es plānoju nākt klajā ar uh, grozījumiem pēc būtības šajā ziņojumā, šajā atzinumā, un gribētu panākt, lai tas ir tomēr koncentrēts uz tirgu, lai mēs stiprinātu nozari, stiprinātu aizsardzības nozari un iekšējo tirgu. Un es patiešām ceru, ka mēs koncentrēsimies to, lai mazie vidēji uzņēmumi būtu iekļauti, un lai konkurence tiktu nodrošināta šajā jomā. Bet, nu, neplānoju nākt klajā ar jau kādiem strateģiskiem apgalvojumiem savos priekšlikumos un ceru, ka mums izdosies mainīt šī atzinuma fokusu un beigās nonāksim pie dokumentu, ko varam visi atbalstīt. Paldies! I have um, Morten. Martin Locker. Goga kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji izteikšos arī kolēģi vārdā, lai arī ALDE grupas nostāja ir atšķirīga atkarībā no tā, no kurienes nākam. Viņš gan uzskata, ka būtu svarīgi šeit saglabāt, paturēt prātā IMCO kompetences un koncentrēties uz iepirkuma daļu. Šeit mums būs vairāk priekšlikumi, kas ir, ar kur mēķi plānam arī stiprināt um, teksta redakciju. Paturot prātā Dāņu optautu šajā jomā un paturot prātā arī to, ka Alda grupā viedokļi atšķiras, viņš uzskata, ka šis ir īstais brīdis aicināt veidot Eiropas armiju un Eiropas aizsardzību. Tātad nu, šis nav īstais brīdis. Viņš neatbalsta šo priekšlikumu. Tādēļ viņš atbalstīja to, ka šī daļa tiek svītrota un lai teksta redakcija tiktu padarīta maigāka. Sorry, Evelyn, did you want to speak for Marie? Evelyn, vai vēlējāties izteikties? Lūdzu. Lupīnīkunas vietā. Mainīku. Paldies, mana kolēģe Marija Grapīnī, diemžēl nevar piedalīties šai sanāksmē šodien, un viņa man iedeva dokumentu, ko nolasīšu angļu valodā, jo man būtu grūti to vēl tagad visu pārtulkot vācu valodā. Sākumā viņa vēlētos apsveikt uh, Lara Komī, pateikties par atzinumu tekstu, kas attiecas uz grozījumiem. Uh, vēlētos piedāvāt šādus aspektus mainīt. Marija uzskata, ka mums ir jāņem vērā pastāvīgā aizsardzības tirgus fragmentācija un tas, ka lielais vairums līgumu vēl aizvien tiek piešķirt nacionālā līmenī. Mums ir jāpārliecinās, ka ir vienlīdzīga pieeja uh, visiem Eiropas uzņēmumiem tirgū. Maziem vidējiem uzņēmumiem ir uh, problēmas ar uh, piekļuvi līgumiem tirgū, un arī visā apakšu uzņēmēju ķēdē attiecībā uz iepirkumu. Tādēļ būtu svarīgi nodrošināt kvalitatīvu informāciju, kas ļautu uzņēmumiem izmantot šīs iespējas dažādajās nozarēs un pieņemt informētus lēmumus. Būtu vērtīgi aicināt komisiju izvērtēt, vai direktīvas mērķi par procedūru koordināciju attiecībā uz aizsardzības līgumu piešķiršanu ir sasniegti. Un, attiecīgi, veikt pasākumus saistībā ar likumdošanas aktualizāciju atbilstoši reālajām tirgus vajadzībām. Vēl jau vairāk ir svarīgi aicināt komisiju konsolidēt pētniecību dažādajās jomās, izmantojot finansējumu, lai uzlabotu aizsardzības industriju un tehnoloģijas. Viņa uzskata, ka certifikācija un kopīgi Eiropas standarti aizsardzības jomā būtu jāveido, ja vien tas ir iespējams, lai tādējādi veicinātu konkurētspēju, pie, atvieglotu piegļuvi aizsardzības um, līgumiem visiem tirgus spēlētājiem un nodrošinātu augstus standarts. Viņi gribētu uzsvērt arī uh, augsta līmeņa plānošanu, um, aprīkojuma modernizāciju da dažādās dalībvalstīs, jo īpaši uh, paturot prātā to, ka aizsardzības nozarē bijuši piedzīvot visai ievērojami budžeta samazinājumi. Paturot prātā to, ka ārējā kopējā drošības aizsardzības politika ir, tai ir jābūt elastīgai, esošajam satveram ir jābūt atvērtam visām dalību valstīm. Paturot prātā to, ka kopīgais pētniecības centrs nav minēts afetu ziņojumā, viņi uzskata, ka būtu nepieciešami precizējumi šajā jomā priekšlikumi saistībā ar Eiropas um, bruņošanās politiku, sadarbība, kas stiprinātu uh, kopējo sistēmu, tas ļautu arī dalībvalstīm uzlabot savas militārās iespējas. Thank you. Um, so Julia Reda for the... Paldies zaļo vārdā Džulija Rēda. Paldies! Runāšu Šoltas kunga vārdā, viņam diemžēl jābūt citā komitejā. Komija kundzes atzinums par uh, aizsardzības savienību, mūsuprāt, ir uz pareizā ceļa, mēs to varam atbalstīt. Šobrīd Šoltas kungs gribētu norādīt tikai uz dažām lietām. Uh, Zaļie var piekrist uh, referentes atzinumam, uh, kas pauz ziņojumā, ka ir nepieciešama efektīvāka sadarbība starp dalībvalstīm. Bet Šoltas kungs tajā pašā laikā gribētu piebilst, ka trūkst transparents attiecībā uz attiecībām uh, tātad militārā nozare un administrācijas dalībvalstīs. Viņš pat norādīja, ka ir arī korupcijas gadījumi, kas uh, nozīmē, ka valsts nauda tiek izmantot neefektīvi, tas izmaksā vairāk nodokļu maksātājiem. Tādēļ transparents ir ļoti svarīgi, jo tikai tādā veidā tēriņus var pienācīgi kontrolēt un nebūs ne lieku tēriņu pārklāšanās. Turklāt Šaltas kungs gribētu atbalstīt referenti 4. atzinuma punktā, kur tiek runāts par iepirkuma nozīmību. Iepirkuma mehānismam ir jāstiprina sadarbība, jācīnās ar uh, korupciju ir um, jānodrošina iekšējā tirgus veiksmīga darbība aizsardzības savienībā. Nu, tas, protams, tā ļoti kodolīgi īsi. Noteikti nāksim klajā ar grozījumiem, uh, ko iesniegsim attiecībā šo atzinumu, lai to stiprinātu un padarītu spēcīgāku. Paldies! Alta, Eli, Alta. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Šuset. Šusetskī kundze. Vai vēlaties izteikties? Nē. Vai būtu vēl kāds runātājs? Okay. Um, it's just going to come back to me. Labi, tad es izteikšos un es vēlreiz jūs aicinātu tomēr mēģināt um, strādāt komitejas kompetenču ietvarā. Jo, ja man ir jācīnās par jautājumiem, kas tiešā veidā um, nav saistīti ar mūsu kompetencēm, tad citu komiteju priekšsēdētāji man saka, nu, bieži vien rakstot atzinumu, jūs varbūt iziet laukā no savu kompetenču loka. Un man ir krietni sarežģītāk aizstāvēt IMCO lomu konkrētos jautājumos, kad tie ir mūsu kompetenci lokā. Es, protams, saprotu, ka ir ļoti daudz sensitīvu jautājumu un viedokļi atšķiras. Tos šeit un tagad varbūt neklāstīšu, bet, Lāra, es tomēr vēršos pie jums. Uh, Es saprotu, ka ir politiski paziņojumi vēstījumi, ar ko vēlaties nākt klajā, bet tajā pašā laikā man kā komitejas priekšsēdētāji ir krietni sarežģītāk strādāt, ja pastāvīgi mums norāda, ka mēs eh, varbūt eh, izējām ārā no savu kompetenci loku. Jo īpaši tad, ja zinu, ka potenciāli ir gaidāmas um, sarežģītas uh, cīņas ar sede komiteju par iepirkumu jautājumu aizsardzības nozarē. Un šie dosjē pirms tam ir izskatīti IMCO, te vajadzētu arī tikt palikt IMCO kompetencē. Tādēļ pārliecināsimies, kā koncentrējamies uz tām darbības jomām, kur ir pilnīgi skaidri mūsu kompetences. Tāds būtu mans komentārs, un tagad vārds Lāra Komija. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es tomēr vēlētos norādīt, ka attiecībā uz IMCO bieži vien ir sarežģīti definēt, kādas tad īsti ir mūsu kompetences. Es, protams, saprotu, ka darbs jums nav vienkāršs, bet, ja atsaucamies uz iekšējo tirgu, arī personu pārvietošanās, preču pārvietošanās, uzņēmumu pārvietošanās brīvība, to visu darot, reizēm nav viegli saprast, kas tad ir mūsu kompetenču loks. Uh, vēl vairāk, ja runājam par pakalpojumiem un tā tālāk, un jāsaka, šis ir īpašs brīdis. Ir uh, pakalpojuma direktīva. Un ja notiek arī plašas diskusijas par kompetencēm kā tādām. Šeit un šobrīd mēs runājam par drošību. Drošība ir iekšējs jautājums, iekšējais aspekts, mēs runājam par teritorijas iekšēni. Tad es nedomāju, ka šeit mēs pārkāptu mūsu kompetenci loku. Manuprāt, jo vairāk uh, komiteja runās par šo jautājumu, jo labāk būs. Situācija šobrīd ļoti sarežģīta. Un galu galā šis varbūt nedaudz tādas sirreālas debatas jāsaka, jo uh, bija Brexit, un tagad ir parlamenta deputāti, kas pārunās par uh, jautājumus, kurus uh, neplāno nākotnē piemērot. Arī tas ir jautājums, ko vajadzētu pārunāt mūsu komitejā. Tādēļ esmu atvērta plašāk runāt arī par līgumiem. Manuprāt, ir daudz jautājumu, pie kuriem varam strādāt. Un tas, ka ir pieminēta šeit armija, izlūkošana. Manuprāt, Visi šie elementi ir būtiski. Tie ir jautājumi, kas ir jāpārunā arī starp dalību valstīm, nevis ārpus tām. Paldies! For... Termiņš grozījuma iesniegšanai 7. septembris, trešdiena, pusdienlaiks. Un tad plānojam izskatīt uh, grozījumus 29. septembrī, un balsojums komitejā būs 11. oktobrī. Nākamais jautājums. Balsojums pulksten 4.30. Nedaudz pagaidīšu līdz 4.30 lai ierastos visi deputāti. Paldies! So, ladies and gentlemen, if we may. Dāmas un kungi, mums tagad ir jābalso par Eiropas uh, Savienības budžetu 2017. gadām visas iedaļas referente Jakons Sārī. Un tātad vispirms šis balsošanas saraksts ar. Sār budžeta posteņiem. Šeit ir pa palielinājums visās uh, sadaļās, ja es nemaldos, tātad 6, 6, 1, 2, saukšu numurus un tad 6, 6, 1, 2, kas par pret atturas. Pieņemts 6, 6, 1, 3, pal, par pret atturas pieņemts 6613, 6615, 600. Balsojam vispirms par komentāriem, kas par pret atturas atkrīt, noraidīts par skaitļiem, tagad kas par pret atturas pieņemts. 6601, kas ir par, pret atturas pieņemts. 6603 par komentāriem, balsojam par komentāriem par, pret atturas noraidīts. 6603 par skaitiem par, pret atturas. Labi par skaitļiem 6603, kas ir pār balsojam elektroniski. Lūdzu. The numbers, jā. Yeah. Jā, par skaitļiem. Okay. Noraidīts. 6616 pār pret atturas pieņemts, 6604 komentāri par izmēģinājumu projektiem pār pret atturas pieņemts, tagad par skaitļiem 6604 pār pret atturas pieņemts, 6602 pār pret atturas pieņemts, 6606 komentāri pret atturas pieņemts skaitļi pret atturas pieņemts 6608 komentāri par pret atturas pieņemts 6608 par pret atturas pieņemts 6617 par pret atturas pieņemts 6617 Vai varam balsot blokā 1, 8, 1, 9, 20 un 21, kas pār pret atturas pieņēms? 6, 6, 0, 7 par komentāriem pār pret atturas noraidīts, par 07 par pret atturas noraidīts. Tagad blokā 22, 23, 24, 25, 26 par pret atturas pieņemts. 605 komentāri par pret atturas noraidīts, par skaitļiem par pret atturas noraidīts, 660 komentāri par pret atturas noraidīts par skaitļiem par pret atturas noraidīts. 27 un 28 par pret atturas pieņemts. 09 ir atsaukts komentārs un jābalso tikai par skaitļiem, nē. 6609 par skaitļiem par pret atturas pieņemts. 6611 atsaukts. Un tagad balsojam par uh, skaitļiem, par pret atturas pieņemts. Un tagad mēs balsosim par ziņojumu. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14 par pret atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Norādīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 17 atsaukts, 5. kompromiss par pret atturas pieņemts, 21. par pret atturas pieņemts, 6. kompromiss dalīts balsojums, pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa atsaukta, trešā daļa par pret atturas. Manuprāt, noraidīta, bet pārbaudīsim balsojumu elektroniski. noraidīta. 24. par pret atturas noraidīts. Un noslēguma balsojums. Beidzam balsot. Vēl viens deputāts balso par. Tātad. Divdesmit divi par, seši pret trīs atturas un Evas Pārvanovas balsošanas iekārta nedarbojās un viņa balsoja par. Tātad Mēs eh, zinām, ka viens ETP eh, e deputāts eh, ir jāpieskaita balsojumā. Vai jūs vēlaties izmēģināt citu balsošanas iekārtu? Nu, redzēsim, vai nākošā balsojumā tas darbosies labāk. Paldies! Uh, referentē zinām, ka šis darbs ir tiešām grūts strādājot pie budžeta. Nākamais ir balsojums par starp institūciju sarunu uzsākšanu par ieroču uh, iegādi un dodu vārdu Dītai Čarancovai. Tātad uh, pirms mēs balsojam, gribu atkārtoti paust bažas pār starp iestāžu sarunām. Čehu vēlētāji un arī citi pauž savas bažas man par šo priekšlikumu, un mēs nedrīkstām ignorēt šīs paustās bažas. Mums ir uh, jābalstās diskusijā uz faktiem un informāciju. Uh, Tādēļ es gribētu aicināt komisiju sniegt visu nepieciešamo informāciju par visām dalību valstīm pēc iespējas ātri un pirms uh, sākas sarunas par ieroču klasifikāciju, lai uh, šo sarunu rezultātā cietēji neizrādītos vienkāršie pilsoņi. Paldies! I, I note that... Es uh, zinu, ka Alankungs uh, no komisijas piedalās šai sēdē, viņš uh, šo komentāru ir atzīmējis. Valdies tagad Evelīna Gebhārta. Es arī Sergio Koferātī vārdā gribētu komisijai papildus uzdot uh, vienu jautājumu. Uz to varētu atbildēt arī rakstiski. Nu, man ir uzrakstīts šis jautājums angliski, kuras uh, patērētāja kategorijas izmanto uh, tās ieroču kategorijas, kas viņiem nav atļauts. Tā kā ir paredzēta virkne izņēmumu, ir eh, ļoti svarīgi zināt, kādus lietotājus skars jaunie pasākumi, kas ir ierosināti. Būtu ļoti labi Uh, to zināt, jo mēs saskaramies ar uh, lobiju spiedienu un tiek izplatīta maldīga informācija, tīpaši internetā, un tādēļ mums ir ļoti nepieciešama pareiza patiesa informācija. Paldies! Es gribētu atgādināt komisijai deputātiem un klausītājiem, ka pirms balsojuma IMCO esmu nosūtījis vēstuli komisijai ēnu referentu vārdā, lūdzot sniegt uh, konkrētu informāciju par šiem jautājumiem un arī norādot uh, konkrētu skaitļus. Nesam saņēmuši nekādu konkrētu informāciju ne par ieroču uh, noteiktiem tipiem, ne eh, kādus eh, skaitļus par šo jautājumu. Eh, mēs zinām, ka jūs vēršaties pie dalību valstīm. Mēs ceram, ka saņemsim šo informāciju sekošu situācijas attīstībai. Mēs vēlamies ne tikai uh, informāciju par skaitļiem, bet konkrētu informāciju, uh, sarakstu, kā norādīja kolēģi Čerānsova. Tas ir ļoti uh, svarīgi, mums tas ir jāzina pirms varam apspriest eh, trialogu sarunā šos jautājumus. Um, tas viss ir ierakstīts protokolā, ko es teicu. Un komisija zina, ka mums joprojām ir nepieciešama detalizēta informācija. Nu, tagad varam pāriet pie balsojuma par starp iestāžu sarunu uzsākšanu un par pilnvarām. Okay. Um. Paldies. Uh, 24 pār, 3 pret, 5 atturas. Uh, lēmums ir pieņemts. Paldies. And just whilst people in the room, if any of the shadow... Uh, ja kāds ēnu referents vēlas ar mani tikties nākamnedēļ, lūdzu informējiet mani par to. Ladies and gentlemen, can I ask you, is it quite cold in the room? Sungi ir augsts, ir vēsi šeit telpā, ne? Vairāk ir sūdzējušies. Mums īstenībā vajadzētu tad kādam ziņot, jā, ka ir diezgan nepatīkami. Nav jau tā, ka vienkārši tikko no visam brīvdienu, te tiešām gaisa kondicionēs, laikam, strādā nepareizi kaut kādā veidā. The next item on the agenda is the European Semester for Policy Labi, tālāk nākošais, ko mēs skatām Eiropas pusgads rīcība politika koordinēšana, prioritāru īstenošana, Katrīna Stēlers kundzes sekretārais ziņojums. Nē, sajūta samalojos, Lūsija Andersens kundze. Tad Lūsija aizstāja Katrīnu. Un mēs šodien izskatām grozījumus, kas nu ir iesniegti. Un to taču tādēļ līdz to Andersens kundzei vārdu. Jā, ir tā, ka es neesmu referenti, vienkārši aizstāju Katrīnu, kas, diemžēl, nevarēja ierasties. Un mm, tā kā es runāšu viņas vārdā un reizē ar SND grupas vārdā. Nu, tas ir mūsu sniegtais ieguldījums uh, ekonomikas lietu komitejas sagatavotā ziņojumā, un Katrīna vēlas uzsvērt vairākas lietas par iesniegtiem grozījumiem. Pirmkārt, paldies visiem ēnu referentiem par jūsu arī uh, atbalstu un tādiem jēgpilniem grozījumiem. Pēc tam kopā saņēmām 72 grozījumus, un tur galvenokārt skart 16 dažādi jautājumi. Bet reizē arī parādās, tur ir jauni elementi, Un tādēļ ir, pirmkārt, ir šāds skatās joms nodokļi, <clears throat> kas skar ļoti plašu arī spektru um, PVN jomā katrā dalībvalstī. Tādēļ vēlamies vēlreiz uzsvērt, ka jācīnās pret nodokļu krāpniecību un izvairīšanos nodokļu nomaksas. Vienlaiks nosvarot, ka īpaši jāvēlt uzmanība mazajiem video uzņēmumu, piedošana, pusgada likumdošanas ieviešanai. Tāpat arī domājot par tādu sagatavošanas kursa mm, pēcticību gan prakses vietas, gan mācekļu vietas. Referents, cik vien iespējams, mēģināja ieviest visu šeit piedātos saturīgos grozījumus. Un kompromiss priekšlikums parādījās jau šorīt, un es ceru, Tātad eh, Katrīna cer, ka būs iespējas arī jums iespējas iepazīties ar to, un mēs turpināsim diskusijas arī turpmāk. Ēnu referents sanāksmē. Tā plānot trešdien, 5.15. 3.3. Tā kā mēs jums līdz 15. septembrim arī apkoposim visus priekšlikumus un tad strādāsim tālāk. Paldies! Grafien Fonturis kundze, jā. Aizstāj arī savu kolēģi, lūdzu. Mans kolēģis arī nevar iesties, un viņš lūdzu, lai es tad pārstāvu viņu. Viņš vēlas norādīt šāds, šāds jautājums. Kā mēs esam iepriekš pārnājuši? Mūsu grupa tautas partija piekrīt referentu nostājām, kas jau parādās arī šeit ziņojuma projektā. Un mēs arī varam atbalstīt daudzos grozījumus un, iespējams, kompromisu grozījumus, kas ir vēsti uz to, lai mēs uzsvērtu galveno vēstījumu. Keros pusgads ir svarīgs. Un, ka jāizsnē un jāpievērš uzmanība konkrēto valstu rekomendācijām. Jo tas viss ir veidots ar mēķi, lai tiešām darbotos iekšējais tirgus. Tālāk mēs pievēršamies jautājumu par atbalstu jaunajiem uzņēmumiem. Bieži vien tiem ir jāpārvar ļoti daudz administīvo šķēršļu. Tad ir paralēli jāskat arī tādi jautājumi kā kvalifikācija atzīšana un sadarbības nolīguma trešajām valstīm. Mums ir jāuzsver šo jautājumu nozīmību. Tā kā nu, mēs atbalstīsim arī šādu veidu grozījumus. Īpaši apzinoties aktuālo situāciju, kur mēs runājam par daudz veidu protekcionismu izpausmēm. Mums ir jādara viss, lai stiprinātu iekšējo vienoto tirgu. Un tādēļ ir ļoti svarīgi ievērot Eiropas pusgada rekomendācijas. Mūsu izstrādes jaunās Eiropas tiesību normas dalībvalstīs tika piemērots atšķirīgi. Tādēļ mums ir jāizcer prioritātes gan komisijai, gan dalībvalstīm. Šantala kungs vēlreiz norādu, ka jā, mēs vēlamies arī visi kopīgi strādāt šo mērķu sasniegšanai. Protams, sekos arī kompromisa grozījumi, un Šantala kungs jau tātad vēlas pateikties visiem par sadarbību. Paldies! Paldies! Tā, Dani. Es tad pārstāvu Ričārdu Suleku, kurš arī nevarēja ierasties un viņš arī vēlas pateikties referentē par ieguldīto darbu. Viņš atzīnumu vērtē ļoti atzinīgi un uzskata, ka ļoti daudz kas ir pareizi uzrakstīts, un kad jau skatāmies uz Eiropas pusgadu, tas ir jau bijis, nu, apritē kopš 12. gada. Kādreizējais tā kā veiksmes, tā kā, nu, rezultāts ir bijis 40%, bet, diemžēl, tas samazinās šobrīd. Un jārēģina daudz problēmas, bet viss jau nevar uzreiz atrisināt. Galu galā Eiropas Savienība balstās uz subsidiaritātes principu un nevajadzētu arī līdz to censties risināt tās problēmas, kas būtu jārisina pašām dalībvalstīm. Eiropas pusgadā mēs vērtējam arī nepietiekam izvērtēju īstenošanu. Un bieži vien galvenais secinājums ir, ka tur pārāk daudz jaunu prasību dalībvalstīm, kuras nevar ievērot. Tā kā ļoti svarīgi vērot subsidiaritāti, un ja to ir darīt, tad arī uzlabotos rādītāji. Protams, ka mēs runājam arī par to, kā modernizējam <clears throat> valsts sektoru. Bet praksē dalībvalstīs atšķiras. Un te daudz svarīgākais nevis ātrums, bet gan caurskatāmība un kvalitāte. Šulēkungs tiešām uzskata, ka šeit ļoti labi tiešām koncentrēties uz iekšē tirgu un līdz to samazināt administratīvo slogu daudzās dalībvalstīs. Bet Eh, savādāk, mm, ja to nedaram, tad Eiropas Savienība var nosmacēt to atkal ekonomisku izaugsmu, ko paši mēģinām sekmēt. Paldies visiem par sadarbību, saka Sulikums arī. Tālāk, Gorgs kungs. Paldies referentē, paldies kolēģiem. Arī no savas puses saku paldies referentē un ēnu referentiem par labu sadarbību sagatavot atzinu projektu. Aldi grupa ļoti apmienāta ar šeit piedāvāto variantu un domā, ka arī varēsim atbalstīt vairums no sagatavotiem kompromisu grozījumiem. Alda grupai, protams, es par neapšaubām, kā iekšējais tirgus ir milzīgs iegums visai Eiropas saimnībai. Bet tas nav pabeigts darbs. Mēs šobrīd saskatāmies ar arī jauniem izaicinājumiem, ko rada Eiropas, eh, Eiropas Savienībai apvienotās karalistes balsojums Tādēļ mums ir vairāk uzmanību jāvēl tieši iekšējiem tirgumu Eiropas pusgadu ietvaros, un mums jāizmanto precīzi indikatori um, iekšējā tirgus radītāju izmērīšanai. Tāpat arī mums jāskatās, kādā veidā, uh, ko iekšējā tirgu uh, un visus saistītos noteikumus mēs tiešām panāk, ka tiek pilnībā īstenoti dalībvalstīs. Jautājums par sastarpējā atzīšanas principu. Nebija varbūt svarīgi pilnībā ieviests. Tādēļ es, protams, varēšu atbalstīt vairumu grozījumu, bet būs lietas, kur mēs iesniegsim savus. Paldies! Žulija, jūs ceļu var? Nē. Tad eh, vēl kāds, kas izteiksies. Nē. Lūsī, vēlreiz jūs vēlētos ko teikt? Nē, paldies visiem par komentāriem. Un Katrīna, protams, sagaida, ka visi, iespējams, daudz grupas tur piedalīsies šajā plānotē. Tā, turpmākā darbā. Paldies! Hmm, šodien strādājam ātrāk nekā ieplānots. Ķeramies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tad mēs runāsim tādu par tiešsaits satura piedāvājumu un to pārnesamību iekšā tirgū. Te ir vairāk nekā 200 grozījumu. Un te uzreiz došu vārdu referentam. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Nenopaķē šis priekšlikums būtu jāatzīst tikai tāds ļoti īss un nepilnīgs. Tomēr tas um, norāda uz svarīgo darbu, ko mēs darām. Un uh, mums, protams, bija ļoti svarīgi pie tā strādāt, lai strādātu pie turpmākajiem kompromisu priekšlikumiem. Pirmkārt, vēlos norādīt, ka mēs nenām kaut kādu veidu um, normatīvu mm, paktu par piekļuvu iekšējam tirgumu uh, caur šo saturu. Tas būtu pārpratums. Te jautājums par daudz smalkākām niansēm. Tātad mēs esam par pagaidu piekļuvi, kas tiek nodrošināta, lai ierobežotā periodā, laika ziņām. Mums ir jāpiemēro konkrēti mehānismi. kas ļauj tad nodrošināt, piemēram, abonēšanas valsti. Um, nu, tomēr es vēlētos, lai mēs skaidrāk atrunātu vērši tā darbības jomu. Tur ir jābūt katrā ziņā samērīgam un tādām, mm, tādām risinām, kas neiejaucas patērētā interesēs arī apkopot šos datus. Un tad ir jārunā par to, kas ir pieejams un um, pieņemams. Te ir izstrādāti vairāki kompromisi. Viens no tiem, manuprāt, ir tāds ļoti smalks un šajā gadījumā līdzsvarots. Un mēs ceram, ka mēs to līdz to varam rēģēt arī uz turpmākām tehnoloģiju attīstības izmaiņām. Nu, tālūk ir tā pieeja. Kas jādomā? Varbūt nav īsti skaidra, bet, nu, katrā ziņā. Mums skaidrs, tajā brīdī, kad šīs prasības stāsas spēkā, mums ir jānodrošina tomēr saskaņotības ar patērētāju. Mm. tad, kad mēs saskaņosim visu šīs prasības. Te ir kā būs pārējais periods 12 periodi. Um, es tomēr ceru, ka mūsu kaut kur piedātais variants būs spēcīgs teksts, un ka mums nevajadzēs to pēc īsa laika atkal pastrādāt. Paranovas kundze, lūdzu. Paldies! Vēlos pateikties Zulokungam par ļoti veiksmīgi norganizētu ēnu referents sanāksmi jau pirms vasaras brīvdienām. Tas palīdzēja, protams, visam labāk saprast, kāda ir mūsu um, um, uzstādījumi. Um, Mēs, protams, arī atzinīgi izteicāmies par sākotnējo komisijas priekšlikumu un teicām, ka tur vēl ir tikai nepieciešami daži grozījumi. Tāpat arī ir prieks, ka ir tiešām skaidri redzam tāda labā griba panākt eh, rezultātu šajā jautājumā, lai Uh, vienlaiks arī neapgriešana. Uh, neuzliekot jaunas pienākumus, bet piedāvāt daudz plašāk iespēju klāstu. Katrā ziņā te ir jānodrošina, ka mazie un video uzņēmumi arī varētu attīstīties un arī izmantot un piedāvāt jaunus pakalpojumus. Nu, kādā ziņā pārbaudas dažādi veidi mehānismi, tiem ir jābūt mm, saskaņotiem arī regulas mēķiem. Lielā mērā tas arī ir jau iekļauts kompromisa grozījumos. Vismaz ļoti precīzi, ja nemaldos, piektajā grozījumā tas parādās jau. Pa deleģētiem aktiem vai kādiem citiem risinājumiem, vai vai kādiem apvienotiem risinājumiem. Nu, par to visur varēsim runāt turpmāk. EPRS pakalpojumi jāskatām, protams, ar tādu tālu perspektīvu, kā to visu aktualizēt, jāizsver iegūmi, zaudējumi, te ir dažādas pieejas. Šodien esmu arī saņēmis, protams, tādu kopīgu analīzi, un to arī turpināšu izpētīt, un labprāt arī pārnāšu ar visiem citiem ēnu referentiem. Nu, man tā kā ir savi svarīgā funkcija, kuras varēšu uzsvērt, bet ir, protams, arī tādi varbūt ne tik svarīgi jautājumi. Un domāju un ceru, ka turpmāko nedēļu, nedēļas laikā to arī visu varēsim aklausēt. Manuprāt, ļoti svarīgi, lai līdz gada beigām mēs panāktu jau politisko vienošanos, un no nu, mums sagaida vislabāko un raitāko risinājumu gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Mums ir viņam jāpiedāvā tad taustāmi konkrēti rezultāti. Nu, un tas būtu arī konkrēts veids, kā vērsties pret pieaugošo eiroskepticismu un, un atjaunot uzticību mūsu iestādēm. Katrā ziņā esam paldies par sadarbību un nepacietību gaidīšu to arī turpmāk. Paldies! Paldies, Dantē kungs! Paldies priekšsādātāji. Es arī vēlētos uzreiz pateikties referenta kungam un ēnu referentiem par darbu. Šis ir tiešāk veidē mūsu kompetences jautājums. Un kā kolēģi pirms manis jau norādīja, izskatās mums izdosies panākt mm, vienošanos pavisam drīz. Te būs taustām labi rezultāti kas ļaus arī Eiropas iedzīvotājiem um, gūt tieši labumu no šāda jauna noregulējuma. Pirmkārt, mēs šoreiz varam teikt pavisam skaidri, mēs atbalstam komisijas priekšlikumu, jo te ir piedāvāt ļoti skaidri punkti un labi kompromisi, ir jau iesniegt ļoti daudz grozījumu. Es, piemēram, pats gan iesniedzu 27, bet vēlāk redzēju, ka daudz kolēģi iesnieguši ļoti līdzīgus. Jā, skatām precīzāk grozījums. Tātad mēs mēģinām te pirmkārt šo definīciju par uh, hmm, pastāvīgo dzīves vietu. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Lai cilvēki varētu turpināt izmantot arī sniegtos digitālā satura pakalpojumus, arī mainot dzīves vietu uz laiku. Tad ir pastāvīgā dzīves vieta un pagaidu uzturēšanās vieta ir ļoti divas nozīmīgas definīcijas. Un uh, ar saviem grozījumiem mēs mēģinām to visu vēl mm, uzrakstīt daudz precīzāk. Es saprotu, ka būs, protams, arī jāmeklē arī turpmākajos kompromisos. Noregulējumam jābūt skaidram un efektīvam. Vienlaiks arī neskarot un aizsargājot Eiropas iedzīvotāju privāto dzīvi. Nevar būt pieļaujama kaut kāda tur iejaukšanās cilvēku privātā dzīvē, sašo ģeogu uh, lokalizācijas opciju. Nekādā veidā. Mēs vēlētos arī nodrošināt iespēju, ka man pievienoties vai nepievienoties. Padomāsim šeit, piemēram, par dažādiem televīzijas pakalpojumiem. Manuprāt, ļoti svarīgi, ka televīzija tomēr skatīties savā arī ierastajā kārtībā, arī atrodoties ārpus savas ierastās dzīves vietas vai pastaigās dzīves vietas. Tātad te gan runa par tehnoloģiskiem risinājumiem, reiz arī par patērētāju tiesībām. Te runāja par gan piedāvājumu saturu un pieejamību, atrodoties ārvalstīs. Esmu pārliecināts, ka darba gaitā mums atros, at, mēs atradīsim labus risinājumus. Nu, jūs jau esat pie tā strādājuši. Es zinu, ka jums ir jūsu piecvaigšņu kustība. Es nezinu, vai īsti vēlētāji būs apmierināti ar tādu mērenu viduvēju risinājumu. Mēs to gribam pasniegt kā tādu lielu ieguvumu patērētājiem, un tādēļ arī tas tāds jāveido lai to arī varētu tik prāt efektīvi arī īstenot vēlāk. Nu, labi, tad mums iekļaut arī klausulu par pārskatu pēc trim gadiem. Par to droši vien mēs vēl parunāsim turpmākajā darbā. Es sveicu jums ar lielu atbalstu šim ziņojumam. Un, kādā ziņā, mūsu atzinums būs nozīmīgs ieguldījums Jurija komitejai. Un es ceru, ka mums arī izdosies to pieņemt laicīgi. Paldies! Maklārkins kundze, paldies priekšsēdētāji! Paldies referentam, ēnu, refer ēnu referentiem par sadarbību pie šī ļoti svarīgā dusē. Grozījuma projekts, um, tātad priekšlikumi, kā jau var, kolēģi teica, es varu piekrist, ir uz pareizā ceļa attiecībā uz piekļuvi pakalpojumiem, ko patērētājs ir iegādājies un vēlas tos izmantot arī ceļojumā. Protams, tajā pašā laikā ir jābūt arī verifikācijai. Uh, Ir bijušas diskusijas par verifikācijas sārakstu. Jautājums, vai tam vajadzētu būt uh, izsmeļošam sārakstam vai atvērtam. Um, es piedāvāju tādu kā hibrīdu versiju, kur no vienas puses būtu atvērta saraksta mm, tātad šī ieguvumi, paturot prātā nākotnes attīstību, bet tajā pašā laikā uh, izsmeļošs saraksts uh, nodrošina noteiktību, bet, uh, nu, grozījumiem pateicoties šķietējiem uz izsmeļošu sarakstu un lielā mērā varu tikai uzslavēt uh, referenta un arī attiecīgo grozījumu uh, pienesumu, jo šī pārnesamība ir būtisks elements. Te mēs runājam par pārnesam, pār, tātad uh, satura pārnesamību un uh, slēgt saraksts ir vienīgais veids, kā to panākt. Tādēļ piedāvātu un aicinātu visus uh, atbalstīt mūsu grozījumu priekšlikumus, kuru mērķis ir teritoriālitātes saglabāšana. Tas ir spēcīgs signāls, ko sūtīt, jo īpaši paturot prātā um, dokumentus, ko esam pavisam nesen uh, redzējuši, kuru mērķis ir pārobežu pieejamība. Manuprāt, to visu vajadzētu ņemt vērā paturēt prātā, ko tas nozīmē arī mūsu darbam, un tas varētu savā ziņā uh, pārsvītrot visu, ko esam paveikuši šajā dosjē. Tam būs arī plašāk ietekme uz citiem dosjē, arī attiecībā uz audiovizuāliem mēdījiem. Man ir zināma problēma ar Aldes 81. grozījumu, kas būtu visaptveroša pieeja uh, visiem pakalpojumiem. Maksājums par uh, licenci nav gluži tas pats kā pieeja iegādātam saturam. Tas ir vērtīgs instruments, tomēr tas nav ekvalents apmaksātam pakalpojumam, un tādēļ, manuprāt, sabiedriskie pārraidītāji tiem ir jābūt iespēja izmantot šo regulu. Tajā pašā laikā tas ir jādara balstoties uz šādas sapratnes. Un man prieks, ka arī citi kolēģi ir atšo jautājumu tieši tāpat kā es. Un arī zināmas bāžas par uh, definīciju pastāvīgie dzīvesvietai, kas neiekļauj ideju par regulāru atgriešanos. Manuprāt, vajadzētu iekļaut šo daļu par regulāru atgriešanos, lai saprastu, ka te ir tā, tad ir pagaidu dzīvesvieta, pastāvīgā dzīvesvieta, lai būtu šī atšķirība par arī tādu pagaidu pārvietošanos. Mēs nevēlamies, protams, šeit uh, uh radīt tādu pelēko zonu, tādēļ no sirds aicinu kolēģus neatbalstīt šos grozījumus, kuri uh, radīs šāda veida apiešanas iespējas. Un nobeigumā vēl aicinātu atbalstīt ideju par uh, šo legālo fikciju. Ir jābūt tikai vienai dalību valstī pakalpojumu sniedzēja, um, tātad uh, viedoklī, kurā tiek nodrošināta šī pieeja. Bet mums nevajadzētu tātad noteikt šādu pienākumu viņiem noteikt pastāvīgo dzīvesvietu. Tajā pašā laikā ir jābūt šai saiknē. Ir, protams, ļoti daudz lietu, kur varam piekrist, dažas lietas, kur nepiekrītu, bet pievienojas kolēģiem ceru, ka kopīgi sadarbojoties nonāksim pie rezultātu šajā ļoti svarīgajā dosjē. Ar nepacietību gaidu tālāku izskatīšanu referentu piedāvātiem kompromisu grozījumiem, un to noteikti tos pārnāsim detalizēt nākamajā ēnu referents sanāksmē. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, saka Šēras Nāvas kundze. Gribētu pateikties referentiem par darbu. Un pirms pārēju pie detaļām par verifikācijas sistēmu sākumā pavisam īsi uz, uzskaitīšu tos elementus, kur mūsu grupa var atbalstīt idejas. Mēs atbalstītu to, ka tiek iekļaut teksta redakcija par šo normu piemērošanu visiem pakalpojumu sniedzējiem, neatkarīgi no tā, kur tie atrodas. Neliegt pieeju vietējiem saturam, tehnoloģija neutralitāte, nepiešķiršana, tātad uh, cenu paaugstināšanas iespējas neapstiprināšana un arī pārskata klauzula. Tur varam piekrist. Un nu, par detaļām runājot. Pirmais pants, aptvērums šeit, ceru, ka varēsim noraidīt papildinājumu par uh, tātad uh, šo, šos lieko teksta redakciju. Nav nepieciešams te teikt likumīgs, pieprasīts, autortiesības, ir ļoti daudz lieku vārdu, kas ir pašsaprotami. Šis tiesība akts uh, nekādā veidā nepatarīs iegūto saturu par legālu saturu. To nevajag iekļaut aptvērumā. Un otrkārt, jebkurš papildus vārds ir uh, papildus uh, pelēkā zona, kas pēc tam radīs vairāk jautājumu nekā atbilžu. Kas attiec uz definīcijām, līdzīgi kā pirmajā pantā arī šeit vajadzētu uh, precizēt, skaidrot tekstu, tātad uh, uzturēšanās dalībvalsts, pagaidu atrašanās vieta. Te mums nevajadzētu iet tālāk uh, un likt ko papildus tam, kas ir obligāti nepieciešams. Tādēļ šeit gribētu atsaukt manu grozījumu par C punktu. Nevaram atstāt uh, vaļā uh, durvis, lai pat potenciāli būtu papildus nosacījumi gan uh, lietotājiem, gan arī pakalpojumu sniedzējiem. Tālāk par saturu tiešsaistē. Alde nevēlas izslēgt brīvo saturu, kas ir apmaksāts ar TV licences palīdzību. Sabiedriskais, sabiedriskā pārraide tiek šādā veidā nodrošināta ar nodokļu maksātāju naudu. Tādēļ kāpēc, lai mēs atņemtu nodokļu maksātājiem šādas iespējas, ko viņi ir apmaksājuši saviem nodokļiem? Televīzijas licence ir uh, uzskatāms par maksājumu, un tas, mūsuprāt, atbilst arī 12. kompromisam. Trešais pants. Mēs gribētu gan to pārsaukt par 3A un 3B pantu. Tur ALDE grupa var pieņemt optīnu attiecībā uz to, ka tā tad iekļaujam brīvos pakalpojumus. Bet atgādināsim jūs par mūsu iepriekšējo viedokli, ka TV licences jāuzskata arī par maksāšanas veidu. Par verifikāciju tālāk. Tas ir pats svarīgākais pāns, manuprāt nevaram šeit pieņemt kompromisu piedāvātajā redakcijā. Mēs it kā pieņemam ideju par sārakstu, bet tam ir jābūt ierobežotam un slēgtam izsmeļošam sārakstam, uzprāt. Turklāt, savos grozījumos ir iekļautas arī ļoti skaidrs sarkanās līnijas, esam novilkuši attiecībā uz šo jautājumu. Tālāk IP adreses izsakošana, tā nav nepieciešama verifikāt, lai verificētu uh, uzturēšanās vietu, dzīves vietu, un tādēļ to ir aizslēdz. IP adrese nav fakts, uz ko varam paļauties. Ja mēs to šeit iekļaujam, tad ir šie proksī rādītāji VPN, ko var izmantot, lai mainītu IP adresi. Ar mm, sniegšu jums piemēru par uh, uh konkrētu pāri ASV, atbilstoši internetam, viņa māja uh, pirms. Uh, vēl dažām nedēļām bija tātad atrašanās vieta sešiem miljoniem IP adrešu. Tādēļ viņi ir iesūdzēti tiesā, viņiem ir sūtītas uh, naida vēstules, policija katru dienu ieradās šajā uh, mājā, meklēja um, nolapītas bērnus un nozaktas lietas. Viņi aprakstīja BBC, mm, ka tā ir digitālā elle. Tādēļ šī pārnesamība nedrīkst mums ļaut atgriezties uh, vecajās dienās, kad uh, um, M, MP3 arī varēja ielādēt balstoties, tad izmantojot nepatiesu IP adresi. Šo vajadzētu izņemt no saraksta, tas radīs tikai administratīvo slogu abām pusēm, gan pakalpojumu sniedzējiem, gan arī patērētājiem, tajā pašā laikā um, neļaujot mums izvairīties no krāpšanās gadījumiem. Dēļ likšu punktu laika mums, diemžēl, vairs nav, bet aicinātu visus iepazīties ar mūsu grozījumu numur 208. Un vēl nobeigumā pēdējais komentārs neapgrūtināsim uh, pārnesamību, um, neapgrūtināsim arī reģistrēšanu. Kā jau iepriekšēji kolēģi, kā jau kolēģi iepriekš teica, gaidām mūsu tālāko sadarbību pie šī dosie un gaidām taustāms rezultāts pilsoņiem. Paldies! Julia Reda. Julia Reda, lūdzu. Uh, first of all, I would like Paldies priekšsēdētāji. Sākumā gribētu pateikties referentam, ēnu referentiem par paveikto darbu pie šī priekšlikuma. Diemžēl jāsaka, daudzi kompromisa priekšlikumi ir uz nepareizā ceļa mūsu prātu. Dažos gadījumos, mūsuprāt, tas ir solis atpakaļ no referenta sākotnējā ziņojuma projekta. Mūsuprāt, liela daļa redakcijas, ka, kas ir iekļauta papildus pamatpantiem regulā, to mērķis ir vienkārši nomierināt cilvēkus. Manuprāt, Dītēs jau to veiksmīgi norādīja, tomēr gribētu tikai norādīt, ka, piemēram, papildinājums legāli iegūts 1. pantā. Tas var radīt juridisks problēmas, jo nav īsti skaidrs, ko tas nozīmē. Vai tas nozīmē, ka patērētājs ir mm, juridi, tātad tiesiski ieguvis šo pakalpojumu, un pakalpojums sniedzējiem, protams, nav jānodrošina pārnesamība tiem, kas nelikumīgi iegūst viņu pakalpojumus. Bet tas varētu arī nozīmēt, ka uh, pakalpojums sniedzējs ir nelegāli rādījis šo saturu, jo viņiem nav licences, piemēram. Uh, Mēs galu galā strādājam šeit pie patērētāja aizsardzības di uh, likumdošanas, digitālā satura likumdošana, kur ir normas par to, kādas ir tiesības patērētājiem, ja nu patērētāja um, satura pakalpojums niedzējs ir nelikumīgi rādījis šo saturu. Tātad, jā, mēs šajā tiesību aktā liksim ideju par uh, legāli iegūtu saturu, tās būs pretrunā ar citiem tiesību aktiem, pie kuriem strādājam. Tādēļ gribētu tomēr nu, par, norādīt uz to, aicināt būt piesardzīgiem. Attiecībā uz vairākām lietām tekstā, protams, gribam, lai cilvēki ievēro likumus, bet nu, ne, nav mums jāraksta katrā tiesību aktā. Un tas pats attiecas arī uz pap papildinājumu, ka a, reālā dzīves vieta, stabila dzīves vieta, pretstatā pastāvīgie dzīves vietai, vai arī trešais ievilkums pagaidu uz ierobežotu laika posmu un arī tā ir liekvārdība. Kas attiec uz um, plusiem, uz uh, labajām vietām tekstā, mūsuprāt, ir ļoti labi, ka nav minēta regulāra atgriešanās, definējot dzīvesvietas dalībvalsti. Gribētu tikai norādīt, ka mūsu 164. grozījums patiesībā to neaptver šis kompromiss. 164. grozījumā ir piedāvāts ka var būt vairāk nekā viena dzīvesvietas dalībvalsts. Bet kompromisa tekstā tas tā nav. Tādēļ aicinātu balsot par šīm divām lietām atsevišķi. Ceturtais kompromisa grozījums, tas mums, prāt, ir labs. Ir ļoti labi, ka referents piedāvā nodrošināt to, ka pārnesamība neradīs papildus izmaksas patērētājiem un tas netiks izmantots arī kā iemesls, kā atruna paaugstināt izmaksas. Tādēļ mēs varētu piekrist šim kompromisu grozījumam, bet gribētu, lai mūsu 195. grozījums būtu iekļauts. Tur ir ideja, ko es domāju atbalsta savos grozījumos vai, vairums grupu. Tātad ideja ir tāda, ka pakalpojums sniedzējiem vajadzētu ļaut lietotājiem sniegt pieeja arī vietējiem saturam tajā valstī, kur šie cilvēki atrodas. Tādēļ, manuprāt, šī grozījuma iekļaušana kompromisa grozījumā neradīs nekādas problēmas. Kā jau Dīters norādīja, svarīgākā norma ir piektais kompromisa grozījums. Tur, mūsuprāt, piedāvātais teksts, kom, tagad tātad kompromisa piedāvājums, ir pretrunīgs. Pirmkārt, IP tur ir norādīta kā opcija, kā iespēja noteikt uzturēšanās dalībvalsti. valsti bet no otras puses teikts, ka IP adrešu pārbaudas netiks izmantotas tīri saistībā ar uh, lietotāju izsakošanu. Tādēļ, manuprāt, šeit ir pretruna, un tas ir pretruna arī 14. kompromisu grozījumam, kur tiek runāts par proporcionāliem, samērīgiem pasākumiem. Lai mēs varētu atbalstīt šo normu, pirmkārt, mūsuprāt, būtu svarīgi, lai šī iespēja, ka pakalpojums sniedzējiem ir jāizmanto divas verifikācijas iespējas. Tas būs, tam būtu jābūt absolūtiem maksimumam. Un tas būtu izņēmums, jo pamatā tiktu izmantot tikai viena iespēja. Otrakārt, um, ideja par dalību valsts deklarēšanu. Tas patiesībā parādās, ja nemaldos, arī padomes nostājā. Mēs gribētu pieturēties pie īsākā īstenošanas termiņa attiecībā uz regulu, tātad īstenošana notikt sešu mēnešu laikā. Un vēlētos uh, uzdot jautājumu referentam. Ir vairāk panti, saistībā ar kuriem nav piedāvāt nekādu kompromisu grozījumu šobrīd. Tas nozīmē, ka referents piedāvā saglabāt komisijas teksta redakciju. Un pēc idejas mēs to atbalstītu. Tālāk. Par apsvērumu punktiem dažas lietas. Pirmkārt. Septītajā kompromisā nav īsti skaidrs, Tātad ceļojuma mērķi, kas tur ir norādīti, vai tie ir piemēri? Protams, ka nevaram šeit likt izsmeļošu sārakstu visus uh, iespējas, kādēļ cilvēks varētu kaut kur doties un izmantot šo pārnesamību. Tādēļ aicinātu vai nu skaidri norādīt, ka te ir minēti tikai piemēri, vai arī tos izņemt kopumā vispār no teksta. Un vēl noveikumā par 12. kompromisu grozījumu. Tur ir noteikts, ka tiesību turētājiem būs ļauts ne tikai ret, re, verificēt uh, uzturēšanās vietu, bet arī pagaidu uzturēšanos citā dalībvalstī. Īsti nesaprot, kādēļ tiesību turētājam būtu tiesības iegūt šo informāciju, jo tiesību turētājiem nav nepieciešams zināt, no kuras valsts patērētājs piekļūst šim saturam. Ja viņi ir attiecīgajā uzturēšanās dalībvalstī, tad um, viss ir kārtībā ar tiesībām, jo viņiem kurā gadījumā ir pieejami šim saturam. Bet, ja viņi atrodas citā dalībvalstī, nu, pagaidu kārtā, tad, manuprāt, nav tiesību turētājiem nepieciešams zināt, kurā dalībvalstī viņi tagad atrodas, jo tās radītu tikai papildus problēmas saistībā ar personas datu aizsardzību. Un vēl nobeigumā pēdējais jautājums par to, vai pakalpojumi, par kuriem ir maksāta licences nodevu, būtu jāiekļauj. Manuprāt, mēs visi esam uh, redzējuši tādas neoficiālās versijas no komisijas gaidāmā priekšlikuma, bet nu varam izdarīt zināmas secinājumus. Tas, kā es sapratu to, ka tiek izslēgti šie sabiedriskās pārraides uh, pakalpojumi no pārnesamības regulas, um, tam pamatā bija solījums, ka tas pavisam drīz tiks risināts uh, autortiesību pārskata kontekstā, tādēļ to šeit nevajag risināt. Bet, ja paraugāmies uz šo gaidāmo priekšlikumu, tad tur tiek ļauts pārraidītājiem tikai paļauties uz izcelsmes valsts principu uz ierobežot laika posmu. Tik tālu, cik tālu uh, šis tiešais pakalpojums ir papildu šai pārraidei, kas uh, ir ierobežot laikā. Tas nozīmē, ka visticamāk tādējādi netiks pieļauts, ka uh, pārraidītāji kopumā aptur ģeobloķēšanu. Paturot to prātā, aizvietojot vienkārši autortiesību priekšlikumu ar šo pārnesamības regulu, ar to nepietiks. Tādēļ būtu svarīgi to arī šeit iekļaut, jo normas par izcelsmes valsts principu ir fakultatīvas pārraidītājiem jebkurā gadījumā. Tādēļ, um, ja tās obligāti netiek iekļautas pārnesamības priekšlikumā, tad, tā, tad viņiem nebūs jebkad, jebkādā gadījumā nekādu pienākumu uh, sniegt piekļuvi arī tiem cilvēkiem, kas ir parakstījušies eh, abonējuši šo pakalpojumu arī no savas valsts. Paldies! Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos vispirms pateikties arī uh, referentei un ēnu referentiem. Tātad. Tā Eh, vispirms par kritērijiem, kā var pārbaudīt uh, rezidences valsti, tātad 9.12. grozījumā ir pateikts, ka tas ir obligāts mūsu prāt atvērtais saraksts būtu atbalstāmāks nekā otrs uh, ierosinājums. Tālāk ar deleģēto aktu palīdzību piešķirt komisijai tiesības pārskatīt kriterijus varētu radīt sarežģījums. Ja mēs šīs detaļas šeit visas apspriežam, tad tās ir būtiskas, un ja komisija varētu atkal apšaubīt mūsu lēmumu, nu man pret to ir iebildumi. Trešais punkts. Uh, pagaidu uzturēšanās definīcija. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas palīdz garantēt reālas satura pārnesamības tiesības patērētājiem, bet tāpat laikā ir jānovērš risks, ka varētu uh, pārāk plaši interpretēt šīs tiesības attiecībā uz pārobežu uh, piekļuvi saturam. Tātad šis jautājums ir ļoti būtisks. 167. grozījums, manuprāt, ir ļoti interesants, un 172. par pagaidu raksturu arī ir interesants. Un pēdējais par licencēm lai nekavētu kontraktuālo tiesību at attīstību. Manuprāt, svarīgi ir regulā norādīt, ka tas neatiec, ka tā neatiecas uz licencēm par saturu pārnesamību un neatiec uz uh, pakalpojumiem, kas jau ir pieejami pārobežu uh, režīmām. Un tādēļ es uzskatu, ka 44., 47. un 68. grozījums būtu atbalstām. Paldies, Andrejās. Paldies. Paldies! Vispirms pateikties vēlo uh, un pievienoties uh, Evai Paunovai par uh, eh, musēnu referentei viņas teiktajā par šo pārnesamību un direktīvu, ka tas ir ļoti svarīgi. Pateicos kolēģiem, kolēģiem Zulo arī un pāris punkti tātad. tad Uh, pat ja mēs politiski kaut ko vēlētos citu, šeit ir uh, runa nevis par pieju pārrobežu režīmā, bet gan par pārnesamību pārrobežu režīmā. Pat ja jums ir cits um, politisks uzskats par šo jautājumu. Otrkārt, bezmaksas pakalpojumi varētu iekļauties aptērumā, ja būtu šāda vēlme, bet ir jābūt praktiskai, pragmātiskai un efektīvai iespējai um, pārbaudīt uh, atrašanās vietu un uh, tāpat uh, operatoriem ir uh, Eh, tas jādara un eh, tiesiskā veidā to visu var noskaidrot, bet uzskatu, ka jābūt pragmatiskām un praktiskām iespējām paredzētām un tādēļ ir jābūt jāizveido tādas saraksts, kas ņem vērā mūsdienu tehnikas attīstību. Un Eva Paunava ir pareizi norādījusi, eh, runājot par uh, ieviešanas termiņu, protams, jo ātrāk, jo labāk, bet uh, tam ir jābūt uh, reālam un ir jābūt arī tiesiskai paļāvībai. Un es tādēļ neiebilstu, ja mēs aprobežotos ar 12 mēnešiem, bet es domāju, ka vēl līdz 21. septembrim mēs varēsim to visu uh, pārdomāt un izlemt. Paldies! No personiskā viedokļa gribu teikt, man ir prieks redzēt, ka cilvēki tik aktīvi iesaistās šajā diskusijā. Šis jautājums ir arvien svarīgāks patērētēm, kuri vēlas šo saturu ņemt līdzi, kad viņi ceļo, jo tas um, nav saistīts ar pārobežu tirzniecību, un tāpat kā ar citām direktīvām šeit jābūt ir tiesiskai paļāvībai. Nu, Es arī vēlētos Briselē, protams, skatīties izcils uh, Britu televīzijas raidījumu, un tiešām būtu labi, ja šis saturs būtu pieejams daudziem cilvēkiem. Uh, līdz ar to mēs varētu beigt sēdi, ja nu vienīgi referents vēlas atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, lūdzu. Jā, paldies, ļoti īsti izteikšos. Vēlos pateikties kolēģiem par viņu paustajiem komentāriem, un es domāju, ka bažas, kas šeit izskanēja, nu, pie to kliedēšanas mēs arī strādājam mūsu sanāksmēs. Tātad mūsu mērķis ir. Mēs vēlamies, lai šis jautājums tiktu atrisināts pēc iespējas ātri un pilsoņu interesēs. Mums ir nepieciešama informācija, lai novērstu pelēkās zonas, novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, jādomā, lai visas normas tiešām būtu reāli īstenojamas. Un visi ierosinājumi saistībā ar šiem jautājumiem uh, tiek arī gaidīti. Lieliski, paldies. Nākamreiz mēs šo jautājumu apspriedīsim tad, kad izskatīsim kompromisu grozījumus, tad 28. septembrī tas būs un balsojums notiks 29. septembrī. Paldies!